Bien. Kolēģi, mēs varam iesākt šo sēdi laicīgi, lai mēs varētu arī paspēdot vārdu mūsu tulkiem, tagad dodu vārdu tulku kabīnēm. Latviešu tulku kabīnei atsevišķa paziņojuma nav. Bien, donc euh, nous remercions. Euh... Un uh, priekšsēdētājs pasakās tulkiem, kuriem ir diemžēl jāstrādā šajā pēcpusdienā, un tagad mēs atgriežamies pie darba kārtības. Mēs skatīsim vispirms ziņojumu par uh, iespējām eh, kuģiem izkraut atkritumus ostās, un es bez kavēšanas dodu vārdu referentē Gezīnai. Jā, paldies, paldies priekšsēdētāj kungs, esmu ļoti gandrīz par iespēju uzstāties, un es domāju, ka, nu, visi tie nozīmīgākie un referenti ir ieradušies. Uh, Mēs esam jau reizi par to runājuši. Esmu ļoti iepriecināta par darbu pie šī ziņojuma, un es esmu ļoti gandarīta, ka varu strādāt pie šī jautājuma. Teikšu arī ļoti uh, labus vārdus par komisiju. Komisijas priekšlikums uh, ir plaši atbalstīts eh, mūsu vidū. Jā, protams, ir nelielas izmaiņas, un tāpat ir bijis arī vidas komitejā vidas komitejā Bāls Eikuts ir uh, atzinuma sagatavojas, ar viņu es sadarbojos. Nu, nevienmēr um, sagaida to, mēs nevienmēr mm, tāpat, teiksim, domājam, bet arī viņš teica, ka reti, kad ir, ka ir tik ļoti maz, kas kritizējams pie komisijas paziņojuma. Bet, nu, tie ir tādi ievadvārdi. Un tagad detalizēt runājot. Ziņojums ir iesniegt, un uh, jūs varējāt ar to iepazīties. Manas piezīmes jau ir angļu valodā iesniegtas. Uh, Daži grozījumi, ko veicu, līdzīgi arī visdrīzāk būs grozījumi, taču, nu, teiksim tā, sākot, jāsaka, ir tādas ostas, kurās nav, ir tādas valsts, kurās nav ostas, un tās nevajadzētu pieminēt, nu, piemēram, Austrijas prezidentūra, viņiem nemaz nav tādu ostu, kur uh, kuģu atkritumi tiek izkrauti, ir tikai upes un uh, uz tām attiecas īpašie uh, noteikumi. Tas ir pirmais. Otrs punkts. Pat arī principiāli. Uh, IMO noteikumi, starptautiskie kuģošanas noteikumi ir spēkā kuģošanai jūrās un okeānos. Un man likās vienmēr uh, viss tas, kas uh, MAPOL uh, pieņemts, ir, tas ir videi uh, draudzīgs, bet tā tas nav. Ir tādi noteikumi, kas atļauj arī atkritums izmest jūrā vai arī tīrīt, piemēram, naftas tvertnes un tā tālāk. To mēs nevaram ietekmēt ar Eiropas likumdošanu, taču mums ir tas, ko Eiropas likumdošana atļauj, būt daudz striktākiem upēs un upju sektorā, kas ir iespējams un nē. Tādēļ man liktos arī saprātīgi to starptautiskā līmenī panākt. Ceru, ka ANU referenti arī to tā atbalstīs. Un Envi, mēs aicinām komisiju būt uh, ambiciozākiem MAPOL uh, mainīšanas jautājumos. Un varbūt, ka kaut ko iespējas uh, arī samainīt. Tas bija pirmais. Otrais vienkārši tikai uh, atkritumu savākšana. Teiksim, izbraukt jūrā atkritumu savākšanai. Par to agrāk nedomāju, bet tādas programmas ir, piemēram, Itālijā, piemēram, uh, zivju uh, kutari vai zivju kuģi izbrauc, lai uh, zvejotu, uh, un tad arī tāds darbības veids, ka vienkārši uh, atkritumus savāc un tad uh, atved krastā, lai uh, pārstrādāti uh, izmešanai. Tas ir jautājums, ar kuru ir jāstrādā un arī komisijai. Tad ir ierobežojums attiecībā uz daudzumu. 100% uh, nodeva vienreiz kuģis uh, samaksā un tad varētu visus atkritumus uh, izmest. Tā tad ideja ir tā vienkāršākā, tā tad vienreiz samaksā tad tiešām tas ir tāds tā kā arī mudinājums visu atvest atpakaļ uz cietzemi, nevis izmest jūrā. Bet, nu, jāraugās, cik tā tas ir. Ir dažkārt kuģim ir ļoti daudz atkritumu vai arī ir bīstami atkritumi vai vēl kaut kas tā, tad, nu, jāparaugās 100%, ja ir samaksāti, tad uh, var uh, mest ārā atkritumus, uh, cik vien vēlas. Vēl viens diskusija punkts. Zinu, ko uh, grib padome. Zinu, ko ir piedāvājusi uh, komisija. Jautājums ir, vai visi atkritumi ir jāizkrauj pirms izbrauc no pēdējās ES ostas. Man nav tāda praktiska piemēra, bet teorētiski es iedomājos, nu, pēdējā ES osta varētu būt maza un tur daudz uh, kuģi iebrauktu. Un nākamā aiz ES, nu, piemēram, Lielbritānija, liela osta, kur ir ļoti daudz uh, aprīkojumu, kur varētu arī atkritumus uh, pārstrādāt. Man liekas, ka nozīmīgākais ir tas, uh, kā atkritumi ir pareizi izmest un apsaimniekot izmesti, nevis eh, jūrās izmesti, bet, eh, teiksim, pārstrādāti vai apsaimniekoti eh, cietzemē. Un būs noteikti arī izņēmumi. Nu, tie ir gandrīz tie nozīmīgākie punkti. Vēl gribu uzsvērt, ka vasaras pārtraukumā došos uz dažādām ostām, lai paraudzītos, kāda ir situācija. Ne visas ostas ir uh, vienādi aprīkotas. Pirmā osta uh, ir Hamburga, kurā viesošos. Tā ir liela osta, kur praktiski viss ir pieejams. Ir mazāks osta, kur nav nekā tāda. Ir eh, mazs osts, arī, kur ir arī automatizēta situācija piemēram, Lielbritānijā, kas var arī dažādus uh, certifikātus uh, izsniegt, respektīvi zīmes par um, paveikto, un citās nē. Un jāraugās, kas ir pareizi un kas nē, un kas ir nozīmīgi, piemēram, kuģu īpašniekiem. Ir daudzi kuģi, kur uh, atkritumu sadalīšana notiek jau. Uh, Uz kuģa, un ir tādi, kur vienkārši viss uh, samests uh, kopā un pēc tam samests uh, vienā tvertnē uh, cietzemē. Bet tas tā nav. Ja jau atkritumi ir sašķiroti, tad eh, vajadzētu sašķirot arī nodot. Nākamais jautājums eh, - Baltijas jūra un eh, tā sauktie skraber kuģi. Ūdens var piesaistīt sēru un es zinu, ka Baltijas jūrā ir ļoti augsta sēra uh, koncentrācija tur, kur ir kuģošanas ceļi un citās vietās nē. Līdz ar to ir arī iespējams izlietot tādas vielas, kas piesaistītu uh, sēru no gaisa, un tad tas tiek nogrie, nogremdēts jūrā. Nu, uh, Beļģijā tas uh, nav atļauts, bet nu, tā, uh, tāda milzīga izmaiņa nav, jo tad uh, sērs tiek uh, izdalīts no gaisa, bet noglabāts jūrā kur, no kuras tas atkal var izdalīties. Līdz ar to es ļoti ceru, ka mēs turpināsim darbu pie šī dokumenta, pie šiem jautājumiem, pie citiem jautājumiem un pabeigsim šo, šajā sasaukuma a, laikā. A, ceru, ka varēsim veiksmīgi strādāt ar ēnu referentiem par nākotnes sadarbību. Mēs a, noturēsim uzreiz vairākas sēdes pēc vasaras pārtraukuma. Paldies! Paldies, Meisners kundzei! Tagad ēnu referentiem. Klūns kundze, tautas partijas vārdā, lūdzu. E, Jā, paldies priekšsēdētāju un paldies Maisners kundzei par viņas eh, grozījumiem un ka viņi ir mūs, eh, mums piedāvājusi šo te savu ziņojumu projektu. Manuprāt, viņi ir daudz jau sasniegusi. Gribēju viņai par to pateikties un no iepriekšējām diskusijām, kas mums šeit bija komitejā, um, atceros, ka mums ir diezgan uh, plaša vienprātība. Uh, atbalstot viņas priekšlikums. Es gribēju tikai atsaukties uz dažiem no grozījumiem. 20. grozījums, eh, lai tur Masners kundzes eh, priekšlikums ir pozitīvs, atzīstot, ka ne visiem kuģiem būtu jāizkrauj visi savi atkritumi kādā Eiropas Savienības eh, ostā pirms doties tālāk ārpus Eiropas Savienības. Un šeit man patīk Masners kundzes priekšlikumi, jo Manuprāt, tas ir tiešām saprātīgi un efektīvi. Kuģim būtu jābūt iespējai doties tālāk ārpus Eiropas Savienības, nenododot savus atkritumus ES. Tas ir ļoti būtiski valstīm, kas ir pie uh, Eiropas Savienības robežām vai pat drīzumā būs ārpus Eiropas Savienības. Tas ir svarīgs uh, noteikums. Arī tātad uh, ostas bez personāla, kur ir ļoti zema intensitāte. Uh, Eh, tām arī būtu izņēmumi eh, no pienākumiem. 16. Eh, grozījums to labi ņem vērā, bet mums ir vajadzīgs skaidrs vadlīnijas, tādas mm, pienācīgas uzņemšanas iekārts ir vajadzīgs, jo daudzām valstīm ir tūkstošiem mazu ostiņu un um, tad uz šīm ostām šie pienākumi būtu pārāk liels sloks. Un Maisners kundze jau minēja. Tātad zvejas rīki, uh, kas, piemēram, tīklos ir ieķērušies un visādi atkritumi, kas ir ieķērušies tīklos, tātad mēs gribam iedrošināt šos atkritumus uh, um, un zvejas rīkus. Uh, um, ostās un uh, zvejniekiem tad nebūtu uh, finansiāls atbildības. Uh, finansēšanas mehānisms tiktu izveidots, lai nodrošinātu, ka uh, šie zvejas rīki tiktu uh, nogādāti ostās. Un uh, mēs tātad uh, tādējādi atturētu šādu atkritumu izmešanu jūrā. Tad um, īsā uh, kuģniecība, tātad īsu attālumu uh, kuģniecība. Tur ir jāņem vērā šī sektora specifika. Grūti izrunāt šos vārdus, atvainojos. Un tas arī ir svarīgi. Un arī prasība ziņot uh, par uh, nozaudētiem zvejas rīkiem, kas pazuduši jūrā, uh, tas ir svarīgi. Uh, par šo 24 stundu ziņošanu mums vēl jādiskutē, jo, manuprāt, tas varētu būt eh, ierobežojoši maziem kuģiem. Runājot par netiešajām nodavām, tas ir, lai eh, veicinātu to, ka netiktu izmest atkritumi jūrā, um, un tādējādi arī, lai netiktu nodota pārāk liela uh, finansiālā nasta uz uh, ostām, tad, tad mums varbūt uh, būtu jāmēģina rast šeit eh, piektajā pantā paredzēt sadarbību starp ostām. Tur varbūt pie detaļām vēl ir jāpiestrādā, jāpadiskutē par to. Un arī es saprotu, ka komisija gatavojas uh, 100% netiešu nodevu iesniegt eh, starptautiskai jūrniecības organizācijai, neparedzot tur nekādus sliekšņus. Un eh, mēs vēl neesam izskatījuši šo ziņojumu, un tas tagad nāk eh, klajā, un es tāpēc gribētu dzirdēt no komisijas, ko tieši viņi tur piedāvā, jo mums taču parlamentā vēl ir jānonāk pie mūsu nostājas šajā jautājumā. Mm, ēdināšanas atkritumi 8., 9. un 10. grozījums, tas mums arī vēl ir jāskata un jānoprecizē, jo tas ir saistīts arī ar attiecīgo regulējumu par blakus produktiem, tur ir varbūt jāparedz sadedzināšana. Un, un te ir arī saikne ar uh, jūrniecības un uh, citām likumdošanas jomām un eh, lauksainicības joma, piemēram, un ja mēs piedāvājam atšķirīgu definīciju no lauksainicības jomas, mums ir jāpārliecinās, ka mēs šeit neredām sajukumu. Atbalstu arī grozījumu par eh, zaļo kuģniecību, un eh, tur ir pieminēts arī starptautiskās jūrniecības organizācijas, jeb IMO vadlīnijas, un šeit ir jābūt uh, vadlīnijām, lai samazinātu atkritumu radīšanu un lai mazāk atkritumu līdz ar to tiktu nodot ostās. Visā vismā gribu pateikties Mēsners kundzei par eh, to, ka ir šis darbs novests eh, tik tālu. Un, eh, un mēs arī apmeklējam ostas un jāiedziļinās vēl detalizēt, kāda ir situācija uz vietas ostās. Un, uh, Pirmā ēnu referents sanāksme būs septembrī. To uh, gaidu jau ar nepacietību un esmu pārliecināta, ka varēsim nonākt pie kopīgas pozīcijas un ka tad uh, šī komiteja varēs virzieties uz priekšu šī likumdošanas akta sakarā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Un, uh, deputāte Grapīnī no sociāldemokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es no savas puses vēlētos pateikties referentei Gezīnei Meisnerei. Viņas sacītais ir ļoti svarīgs. Mēs strādājam pie veiksmīga komisijas projekta, kuram sākotnēji varēja piekrist visi ēnu referenti. Arī nākotnē mums uh, ir iecerētas eh, vēl sanāksmes, un es tagad negribu pārskatīt visus Gezīnas piedāvātos grozījumus, taču pā, pāris komentāri no manas puses, kurus varētu vēl varētu skatīt, lai beigās mums izdotos panākt kompromisus. Protams, es grozījums iesniegšu, bet domāju, ka mums ir vajadzīgi precizējumi no komisijas puses. Pirmkārt, mums pagaidām vēl nav zaļās skuģošanas e, definīcijas un ekoloģiskās zvejas definīcijas. Mums vajadzētu precizēt, kāda kuģu tipi varētu izmantot direktīvā piedāvātās priekšrocības. Tas ir viens no maniem priekšlikumiem papildus referents piedāvātajiem. Tālāk. Grozījumos es neredzēju, bet ceru, ka kompromisā būs iespējams, un es vēlētos papildināt ar to, ka piesārņojumi no atkritumiem, kas tiek izgāsti Reinā, Donavā, nonāk Donavas grīvā, nonāk Melnajā jūrā, un tas ir kaitīgi ekosistēmām. Mums vajadzētu šo tekstu paplašināt, attiecināt uz iekšējiem ūdensceļiem, kuriem ir vēlāk izēja pie jūras. Es uzskatu, ka mums vajadzētu par katru cenu izvairīties no piesārņojumiem, tā skaitā upēs. Tālāk izskanēja jautājums, kāpēc nevajadzētu maksāt saskaņā ar uh, at, atkrituma apjomu. Es saprotu referents atbildi komisijas argumentu un būtu ļoti žēl veicināt atkritumu izgāšanu jūrā, lai attaisnot nelielu apjomu. Taču gezīnai ir ļoti labs grozījums. Ir jāizveido atkritumu klasifikācija. Tāds, kā kāda tipa produkts rada vairāk atkritumu, tā ir viena kategorija, un tālāk ir citas kategorijas, kas ģenerē mazāk atkritumu. Tādā veidā mēs varētu panākt skaidru saikni starp atkritumu apjomu un eh, veikto maksājumu. Vēl viens priekšlikums, manuprāt, ir nepieciešams reģistrācijas formulāriem pēc stabiņa reģistrācija ir nepieciešama Eiropas klasifikācija atkritumu tipām. Man bija sarunas ar ostu virsvaldes pārstāvjiem, kurš neiebilst un būtu saprātīgi papildus šai atkritumu rubrikai iekļauts uh, ailīti ar atkritumu tipu, un to varētu iekļaut standarta formulārā otrajā pielikumā. Esmu ļoti gandarīti iepazīstoties ar dažiem grozījumiem, piemēram, desmito, kurā tu, Gezīne, mēģini skaidrot, e, kas ir ēdināšanas atkritumi. Manuprāt, tas ir labs precizējums. Tālāk 21. grozījums arī ir ļoti patīkams. Tu, ar to es nevēlos iepazīties pilnībā. Eh, taču neesmu iepazinusies pilnībā, bet to pieminu. Tālāk 28. grozījums arī ir atbalstāms, ja eh, kuģis tiek izmantots īsai, eh, īsām distancēm, tad ir jāparedz atšķirīgi maksājuma veidi. 22. grozījumā ir runa par uh, bīstamo atkritumu raksturu. Manuprāt, tas ir apsveicami, un es varu šim grozījumam piekrist. Tāpat 8. pants, 24. grozījums. Šeit ir papildinājums, tiek piedāvāts komisijai paredzēt prasības, lai stātos spēkā Marpola 5. pielikums. Un visbeidzot, vēlos precizēt to, ka nākošajā ēnu referents sanāksmē komisijas piedāvāto termiņu 20. gadu, kas, manuprāt, ir pārāk īss, jo ja ir jau 18. gadu vidus, es piedāvāšu un izsaku jau to tagad pievien, eh, pagarināt to par vienu gadu, lai būtu 2021. Manuprāt, nevajadzētu paredzēt nereālus termiņus, praktiski neīstenojamus, jo tādā veidā mēs steidzinām dalību valstis rīkoties, jo tās baidās nerespektēt noteiktos termiņus. Lūk, no manas puses tas ir viss. Paldies referentei, visiem kolēģiem un referentiem un ceru Cerēsim, ka balstoties uz komisijas jau labā priekšlikumu, mums būs vēl labāks risinājums. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Vandālens. Paldies, priekšsādātāji! Mēs visi ar lielu entuziasmu izturamies pret šo priekšlikumu, kurš ir vajadzīgs, noderīgs mūsu apkārtējai videi. Tas atbalsta ilgspējību un domāju, ka tas dod mums vienlaicīgi iespēju virzīties uz priekšu. Un mēģināsim strādāt pie tā, lai mēs jau savlaicīgi samazinātu iepakojuma apjomu ir tāda ļoti daudz, kurus varētu nomainīt ar kaut ko citu. Es domāju, ka mūsu komitejā ir eh, plaša vienprātība šajā sakarā. Kā jau norādīja referente, kā mēs varētu dalīt atkritumus šajā gadījumā atsevišķās dienās zvejas flote varētu doties jūrā nevis lai zvejotu, bet lai savāktu peldošos atkritumus. E, tā būtu viena pieeja, no referentes jau tāds priekšlikums izskanēja, un vajadzētu tam pievērst uzmanību. Un priekšsēdētāji es gribētu runāt konkrēti par trim lietām. Pirmkārt, Tas ir leģislatīvā teksta taistošais raksturs. Tas attiecas uz daudziem leģislatīviem tekstiem. Mēs esam ļoti ra ražīgi noteikumu izstrādāšanā. Vājais punkts ir šo noteikumu ievērošana. Un šajā gadījumā atbildība piekrīt dalībvalstīm. Mēs pieprasām jūras aģentūrai e, uzņemties nozīmīgāku lomu. To sacīja arī deputāti Grapīnī, tikko šīs lietas attiecas uz iekšējiem ūdens ceļiem. Manā valstī Nīderlandē ir ārkārtīgi blīvs e, kuģu, iekšējās kuģošanas atkrituma savākšanas tīkls. Tas darbojas ļoti labi, un to varētu vienkārši pārkopēt un izmantot citās valstīs. Domāju, ka šajā specifiskajā nozerē izdarīt nepieciešamo un panākt, lai dalībvalstis izpilda savus pienākumus, turklāt tās tam piekrīt, jo visi pilnām mutēm runai par, runā par Parīzes līgu, par klimatu, lai tad viņi no vārdiem pāriet pie darbiem. Tālāk ārējo vai pat perifēro ostu jautājums, ko darīt ar šīm ostām. E, vai tie, tās ir jāiekļauj Transeiropas tīklu? E, tas ir norādīts 18. grozījumā. Tāpat arī citas lietas ir, e, kuras tiktu nosaktas ar maksājumiem, iekšējiem maksājumiem. Pastāv risks, ka simtprocentīgu atlīdzinājumu gadījumā kapat, eh, atkritumu izkraušanas kapacitāte tiks pārsniegta un ostas netiks ar tām galā. Šeit es runāju par tādiem atkritumiem, eh, kurus citādi, eh, citādas gadījumos varētu izmest jūrā, bet tagad tie tiek izkrauti krastā, lai varētu saņemt atlīdzību es domāju, ka drīzāk vajadzētu sodīt piesārņotāju, nevis likt maksāt ostām. Taču domāju, ka ar atsevišķiem grozījumiem mēs varēsim uh, stāvokli sakārtot. Teilor kungs, paldies priekšsādātāji! Es gribētu pateikties Gezīnai par viņas darbu pie šī ziņojuma projekta, kas, manuprāt, ir tiešām daudz sološs sākums. Uh, Mēs ar prieku konstatējām, ka dažādi atkrituma avoti ir iekļauts ziņojumā, kad arī, un arī tiek atzīts, ka mums ir jāiedrošina dalībvalstis pieņemt izsviešanas aizliegumus. Runājot par īsas distances kuģniecību, šo atsauci atbalstu, bet tā nav īpaši izteikta, un mēs gribētu to redzēt arī galīgajā ziņojumā. Uh, Mēs arī uh, gribam uh, virzīt uz priekšu visu atkritumu izmešanas aizliekšanu, tā skaitā kuģu atkritumus, krāvu atkritumus, bīstamos atkritumus, um, e, balastūdeni un tā tālāk. Gan jūrā, gan arī no atklātās jūras platformām. Uh, Un finansēšanas risinājums arī ir atbalstāms, jo īpaši sistēma, kas uh, rada stimulus uh, atkritumu nogādāšanai uh, ostās un arī sodus, kad ir tas nepieciešams. Ir jābūt striktākai harmonizācijai starp dalību valstīm, un mēs centīsimies nodrošināt sankcijas, sankciju un citu noteikumu atbilstību Um, jūras likumdošanai, bio daudzveidības un Parīs nolīguma uh, noteikumiem. Un vēl pēdējais komentārs. Vai EMSA, Eiropas jūras drošības aģentūra, varbūt šeit varētu rast papildus kompetenci šajā jautājumā? Paldies komisijai par priekšlikumu, paldies uh, par ļoti daudzsološo uh, ziņojumu projektu deputātei Meisnerei. Paldies! Pirms dod vārdu atkal, pirms dod vārdu deputātei Gomsālisai. Sveicu mūsu vidū Krāmeru kunga apmeklētāju grupas kopā 30 personas. Šī grupa jau ir ieņēmusi vietas sežzālē un kuri pārstāv Eiropas dzelzceļa apmācības centru. Sveicam mūsu sanāksmes, eh, komitejas sanāksmē. Mēs mazāk šodien runāsim par vilcieniem, vairāk par jūrlietām. Katrā ziņā mēs jūs sveicam mūsu komitejas sēdē. Voilà. Madame Gonzalez, maintenant c'est... Un tagad deputāti Gonzāles. Paldies, priekšsēdētāji, izmantošu iespēju. Jo Eh, sveikt apmeklētāju grupu. Eh, turklāt arī ja, piebildīšu, ka mēs no savas grupas puses esam dedzīgi dzelzceļa transporta aizstāvji. Tagad es vēlos pateikties referentiem Meisnerei par īstenoto darbu un domāju, ka Tajā ir ļoti nozīmīgs devums iestrādāts, turklāt vairākumu no grozījumu mēs varēsim arī atbalstīt no mūsu grupas puses. Atsevišķi elementi, manuprāt, ir nepietiekami definēti, tos vajadzētu konkretizēt. Pirmkārt, par mazajām un attālinātajām ostām runājot. Es domāju, ka eh, viena iespēja ir mest bumbu komisijas lauciņā, lai viņi par to domā. Ot, otra iespēja mums pašiem nāk klajā ar saviem priekšlikumiem par to, kas varētu būt tā attālinātās ostas un izņēmuma. Otrais ir uh, eh, tuvie jūras uh, eh, pārvadājumi. Un šeit eh, attiecībā uz samazinātiem tarafiem mums vajadzētu precizēt, ko īsti nozīmē īsi attālumi, vai tas būtu kāda eh, kilometrāža eh, konkrēta, vai tā būtu kabotāža, vai tās būtu kāda konkrēta veida operācijas. Šeit būtu elementi, kurus mums vajadzētu konkretizēt. Tāpat mēs arī, es gribētu Eh, norādīt uz dažiem citiem aspektiem. Pirmkārt, vajag garantēt pienākumus un mērķus apmācībai visam personālam, ne tikai tiem, kas eh, apstrādā atkritumus, bet visiem papildostas pakalpojumiem, kurus varētu skart turpmākās izmaiņas. Otrkārt, par e, pārbaužu cikliem runājot, noderīgi būtu paredzēt e, ārpusrindas pārbaudas un visbeidzot e, sankciju gadījumā ir jābūt tiešākiem pasākumiem un lai tādas tiktu paredzētas attiecībā uz pārkāpumiem pret sabiedrības veselību un apkārtējo vīdu. Uh, vidī. Tie ir mūsu grozījumi, bet kopumā vēlos pateikties referentiem Meisnerei un izmantoju iespēju, lai novēlētu visiem jauku vasaras atvaļinājumu. Taiskaitā eh, runātāji novēlu jauku atvaļinājumu tulkiem. Paldies deputātei Gonzālesai, nākošais runātājs deputāte Bilbao. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos pateikties Gizīnai Meisnerei par veikumu. Un tā kā zivsaimniecības komitejā tiek gatavots atzinums, es domāju, ka ir jāiekļauj arī atpūtas zvejas eh, eh, ja, eh, flote un jāparedz arī tas, ka vislielākais piesārņotājs ir plastmasas atkritumi, kurus nevienmēr izmet zvejas kuģi. Turklāt vajadzētu arī paredzēt uh, uzlabojumus kuģos, lai atkritumus varētu nodalīt. Vajadzētu arī nodalīt uh, tīši un netīši nozvejotus atkritumus. Tie būtu motīvi, kas uh, veicinātu e, netīšu atkritumu samazināšanu, tālāk runājot par mazajām ostām. Mums vajadzētu paredzēt un ņemt vērā esošo pieredzi, kas ir plāni pār atsevišķu atkritumu veidu uh, Eh, pārstrāde dažādās ostas, starp dažādām ostām, ja katrai ostai atsevišķi tādu iespēju nav, ar nosacījumu, ka šīs ostas atrodas tuvu. Tālāk par tālajām ostām domāju, ka īpaši ir jāparedz eh, nosacījumi ultraperifēriem reģioniem, kā arī jāparedz kādi finansiāli līdzekļi šajās ostās, ņemot vērā to geogrāfisko stāvokli, e, pabeigt iekārtas noteiktajos termiņos. Ir jāapzinās, ka daudzās no šīm vietām ir liela turisma plūsma, un no otras puses tās ir veidojušas savu attīstību ilgspējīgā veidā, kur pārstrāde un cirkulārā ekonomika ir prioritāras. Es runāju par Kanārijas salām, piemēram, šeit, šeit vajadzētu veicināt specifiskus pasākumus, lai varētu šos soļus novest līdz galam. Piekrītu tam, ka jāparedz atsaucē uz iekšējiem ūdens ceļiem jo arī tiem piekrīt savu piesārņojumu daļa, un par eh, spēkā stāšanos eh, termiņiem mums ir jārīkojas realistiski attiecībā uz to, kad šis teksts varētu stāties spēkā. Un visbeidzot, īpašs komentārs par reģioniem, jo Reģioni ar kompetencēm ir tie, kuri attīsta konkrētus specifiskus plānus ostās attiecībā uz atkritumu pārstrādi. Es domāju, ka mēs nevaram veidot labu pārvaldības sistēmu, ja mēs neiekļausim vietējās uh, pašvaldības šajā darbā. Mēs gan transportā, gan zivsaimniecības komitē esam gatavi strādāt, lai mēs sagatavotu tādu ziņojumu, kāds mums ir vajadzīgs. Paldies! Paldies! E, referentē Bilbao, un tagad uz vienu minūti Vims Vanderkams. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir piezīme, viens komentārs un viens jautājums. Mani nedaudz tracina runas par mazajiem kuģīšiem un mazajām ostām, jo, manuprāt, pastāv liels risks E, kā tad, kad kaut kas ir mazs, tad varētu domāt, ka tas ir nenozīmīgs, bet mazs varētu būt arī um, efektīgs. Tālāk. Uh, gribu nosaukt piemēru Dubrev, Dubrovniku osta. Domāju, ka ņemot vērā turismu apsvērumus varētu domāt par to, kā vairāk kuģus varētu uzņemt kuģus šajā ostā. Vai to tas būtu, vai tas būtu īstenojams? Paldies Vima Vandekampam, un tagad es uzrunāšu Eiropas komisiju. Jūs redzat, cik lielu interesi izraisa šis ziņojums, un mēs redzam, ka tas varētu būt viens no mūsu komitejas balstiem, jo mēs nevēlamies, lai atkritumu skaits jūrās pieaug. Tomēr mēs redzam, ka tā pamazām tāda situācija veidojas. Tāpēc ikvienam ir jāuzņem sava atbildība, un it īpaši tiem, kuri piesārņo vārds komisijai. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātājs kundze. Labdien, dāmas un kungi. Vispirms ļaujiet man pateikties referentai un visiem pārējiem deputātiem par tik uh, ļoti labu izpratni attiecībā uz šī priekšlikuma politisko mērķi, un paldies arī, ka jūs atbalstāt šo mērķi, proti nāk klajā ar uh, ietvaru, kas ļaus efektīvi novērst uh, piesārņojumu, kas nāk no kuģiem Eiropas Savienībā un ap to. Gribu atgādināt arī to, ka šīs priekšlikums nāca kā aprits ekonomikas paketes sastāvdaļa. Uh, To es gribu atgādināt, jo citi sāk runāt par plastmasas atkritumiem, kas aizvien aktuālāk kļūst jūrā un okeānos, bet mēs kā komisija pilnībā saprotam, ka ir jācīnās arī pret jūras uh, atkritumu avotiem, arī to, kas nāk no zemes, bet tieši šis likumdošanas akts skatās uz uh, kuģu radīto piesārņojumu un to ir ļoti svarīgi paturēt prātā. Ar šo priekšlikumu mēs eh, vēlamies eh, pēc iespējas eh, Eiropas juridisko ietvaru salāgot ar startautisko ietvaru, jo tikai tādējādi to salāgojot mēs varēsim censties risināt citu jautājumu, ko pacēla jau daudz šeit, proti ieviešanu. Uh, īstenošanu. Mums ir vajadzīga tāda sistēma, ko ir pietiekami vienkārši e, īstenot, e, izmantot, un tikai tad tas tiešām arī izdosies. Un tas ir paredzēts ar netiešās nodevas starpniecību, ko komisija piedāvā, un man ir prieks, ka lielākā daļa no jums to atbalsta, šo te principu, jo pēc daudzām diskusijām tas ir tas, ko mēs uh, um, konstatējām kā ve efektīvāko veidu, kas panāktu, ka pēc iespējas vairāk kuģi um, vēstu atkritumus uz ostām. Tātad proti, ka jāmaksā ir vienmēr, un tādējādi uh, kuģi tiek uh, mudināti uh, atkritumus atstāt ostās. Uh, Uzklausot referenti un arī pārējo komentārus, gribētu to sadalīt divās daļās. Pirmkārt, eh, dažādi jautājumi par papildinājumiem, ko iekļaut komisijas priekšlikumā, vai nu eh, pie, papildinājumu attiecībā uz citiem atkritumiem, piemēram, balastūdeņi vai šie te skruberi, to ūdeņi, Šajā kontekstā ir svarīgi atcerēties, ka tas ietu tālāk par IMO juridisko ietvaru Marpolu. Mums būtu jābūt ļoti piesardzīgiem, domājot par to, vai to varēs arī pienācīgi īstenot un papildinot eh, to, šie te atvērtie skrūberi eh, tur vispār būtu grūti to definēt kā atkritumus. Tas ir ļoti sarežģīts e, temats, un jums daudziem tas ir ļoti delikāts jautājums. Esam gatavi par to diskutēt tālāk, bet es gribēju vienkārši to šeit pateikt. Otra daļa komentāru un jautājumu un arī ieteikumu ziņojumā skatās uz uh, izslēgšanu. Sākšu ar uh, šīm te mazajām ostām, proti arī par izņēmumiem. Uh, Mēsners kundzes ziņojumā, bet arī jūsu jautājumos tas parādījās. Es saprotu, ka jūsu uh, prasība izslēgt uh, šīs ostas attiecas nevis uz uh, izņēmumu šīm ostām pienākumā piedāvāt atkritumu uzņemšanas iekārtas, bet proti šo te atkritumu plāna pienākumu viņiem neuzlikt. Tas nav tas tāds, ko mēs vienmēr prasām, un to var izdarīt arī vienkāršotā veidā. Te vienkārši ir runa par to, lai visas ostas skaidri zinātu, ko darīt ar atkritumiem, kad tie nonāk ostā. Tiek minēta arī uh, izslēgšana attiecībā uz ostām, kurās ir uh, ierobežots izklaides kuģu uh, aktivitātes. Uh, bieži vien tās ir ostas, kurās ir daudz zvejas kuģu. Tātad mums šeit atkal ir jābūt eh, piesardzīgiem vai paredzēt izņēmumu šādām ostām, jo ilgtermiņā, ja būs liels skaits mazu ostu un būs šis izņēmums, tad mēs pat nesasniegsim savus mērķus varbūt. Mēs uh, vēlamies kā komisija atbalstīt īstermiņa uh, tātad šīs te īsu distanču kuģošanu, bet problēma ir ar uh, definīciju, jo parasti mēs šeit runājam par visu uh, satiksmi, kas ir es iekšienē, un tas nozīmē, ka nevienam vairs nebūtu šis pienākums. Tātad atkal šeit rast uh, līdzsvaru starp politisko mērķi un uh, praktisko īstenošanu, tas ir ļoti tāds delikāts līdzsvars. Uh, Un daži no jums uh, pieskārās arī situācijai, kas attiecas uz kuģiem, kas dodas ārpus Eiropas Savienības, atstājot ES ostas, varbūt tad viņiem uh, nebūtu pienākums nodot atkritumus pēdējā ES ostā. Es varētu teikt jā ar nosacījumu, ka šī te e, osta ārpus Eiropas Savienības būtu gatava uzņemt šos atkritumus. Es domāju, ka tas droši vien parādījās arī diskusijās padomē par šo likumdošanas aktu. Es rūpīgi um, pierakstīju šo te atsaucu uz EMSA, arī jautājumos tas parādījās, EMSA jau ir minēta komisijas priekšlikumā, un otrkārt, es domāju, ka daļa no jūsu prasībām būtu jāiekļauj citās likumdošanas, citos likumdošanas aktos, piemēram, par monitoringu, par iespējamiem um, gadījumiem, kad tiek e, izlaist atkritumi jūrā. Ne visus ku, punktus, ko jūs minējāt, komisijai būs e, iespēja to risināt šī likumdošanas akta ietveros. Runājot par. Es saprotu, ka es jau ilgi runāju. Bet labi, es tagad beigšu, ja ir vēl kādi konkrēti jautājumi, esmu gatava uz tiem atbildēt, un kā vienmēr uh, Mēs esam gatavi sagatavoties ar referenti un citiem šajā komitejā, lai panāktu labu ziņojumu attiecībā uz šo priekšlikumu. Paldies! Liels paldies, Mēsners kundze! Tagad vārds jums noslēguma vārdiem, lūdzu. Jā, es centīšos izteikties īsi. Jā, mums ir liela vienprātība. Uh, Um, Vim, man patīk, ka tu arī šo Marpalu pielikumu minēji. Marija, jā, es to jau agrāk zinu. Ā, viņa vairs nav. Donavs Delta ir svarīgi. Jā, mums ir jādomā, kā to panākt šo te uh, saspēli starp upēm un atklāto jūru uh, piemērošanas termiņa pagarnāšana. Tur es drīzāk uh, Um, nebūtu par, jo, jo agrāk, jo labāk, un tad par Pīteru es labprāt vairāk uzzinātu, kāda jums ir šī sistēma upēs un uh, citur atkritumu uh, uzņemšanai. Mēs droši vien varam daudz ko mācīties viens no otra, un daudz kas no, no tā, ko tu teici, um, apliecināja to, ko es, es zinu, jā, kīs, ka zaļie grib uh, ietvert ārjūras platformas, un tie ir tā kā kuģi, bet cik es zinu, tas, ko tur uh, Eh, tātad šeit nav runa par eh, platformu atkritumiem un uh, ir runa par kūģu atkritumiem, bet es zinu, ko jūs ar to domājat. Jādomā vienkārši, kā to panākt. Kolēģi no GOE, es diemžēl nevaru viņu nosaukt vārdā, bet jā, tā ir, ka mums ir precīzi jāparaugās, kas tad ir maza osta, kas ir īsa attāluma kuģniecība, par to mēs vēl runāsim, Izaskun. Tur tā bija, tas bija zivsaimniecības komitejas skatījums, tur arī ir vairāk grozījumi, es to arī paskatīšos. Un, protams, mums ir jānošķir aktīvi vai pasīvi nozvejotie atkritumi. Uh, un jāraugās arī, kā uh, tikt galā ar kapacitāti, kā sadarboties. Tas ir tas, ko Vims jau teica - mazās ostas, mazie kuģi, viņiem nedrīkst uzlikt pārāk lielu slogu. Uh, kā jau es teicu, ostas ir atšķirīga apjoma, un uh, man interesē, kādu risinājumu mēs tur radīsim no dažādiem skatu punktiem. Tava cena pār Dubrovnikas uh, ostas uh, cenām. Varbūt komisija to zina, to es nevaru atbildēt, jo to parasti nosaka ostas dalībvalstīs. Uh, līdz ar to, diemžēl, nevaru sniegt tev nekādu atbildi. Un no komisijas, jā, mēs jau īsi ārā aprunājāmies, jā, protams, tā ir, ka mēs, kā parlaments, pat ja sakām, ka lielos vilcienos esam viensprāts, mums ir arī savs skatījums, un tas ir ļoti vērtīgi to paskatīt no dažādiem skatu punktiem. Uh, Paldies jau tagad jums visiem par aktīvu līdzdalību. Ar prieku gaidu mūsu sadarbību un esmu pārliecināta, ka rezultāts būs labs. Paldies! Paldies, Meisners kundzei! Grozījums var iesniegt līdz 18. jūlijam, 2012. Un tagad uh, turpināsim uzklausīšana ar. Uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, avio uh, sabiedrību uh, un uh, biļešu izplatīšanas uh, kanāli un diskrimināciju. Tātad aicinu uh, visus mūsu runātājus, Deblasta kungu, Pišo kungu, Nolana kungu, uh, Aurs kungu, uh, pievienoties mums uh, prezidijā. Bienvenue. Michel Leblis, enchanté. Enchanté. Bienvenue. Ça roule. Ça roule de tout ça et yes. inclure aussi les, les présentations. Allez, on y va. Mes chers collègues, nous... Kolēģi, mēs ķersimies tagad pie ļoti būtiska jautājuma. Eh, kas varas attiecas uz gaisa pārvadātāju nākotni un problēmām, kas saistāmi ar gaisa eh, pārvadātāju biļešu tirzniecības dažādām eh, tirzniecības iespējām. Šeit mēs saskaramies ar tādām lietām kā konkurence, orskatāmība un nediskriminācija cenu ziņām. Un ņemot vērā. E, ņemot vērā to, kā atsevišķi pārvadātāji ir paredzējuši uzcenojumu tām biļetēm, kuras netiek tirgotas viņu pašu sistēmā. Mēs esam ļoti, e, mēs par to plaši runāsim šodien, tāpat kā par e, labas prakses hartu rezervāciju sistēmā, un tāpēc es vēlētos, lai šī uzklausīšana būtu iespēja arī uh, gūt pilnīgāku pārskatu par esošo stāvokli šajā nozarē un e, pār gaisa pārvadātāju biļešu tirzniecības iespējām. Šī ir nozara, kur saskaras ar daudzām pārveidēm, tāpat arī mainās patērētāju attieksme rezervēt biļeti, jeb precīzāk eh, gaisa pārvadātāju pakalpojumu, e, atšķiras no ierindas pirkšanas pārdošanas akta, kuru mēs veicām pirms kādiem gadiem. Dažādi pakalpojumi e, un, e, parādās aizvien vairāk, tie ir efektīvāki, personalizētāki, mobilāki un nereti uh, tie ļoti dedzīgi uzkrāja mūsu personas datus. Komisijas pienākums būtu izprasts gan priekšrocības, gan riskus šādiem pakalpojumiem. Tāpēc šodien mēs tiksimies ar plašu ekspertu loku, kurš, eh, kas dos mums iespēju labāk izgaismot šo tēmātu. Un tāpēc mēs sāksim ar pirmo paļo galdu, kuru mēs uh, nodēvēsim par eh, līdz sabiedrību izplatī, izplatīšanas kanāliem. Mēs runāsim par jaunām izplatīšanas iespējām, un jūs esat ietā loceklis Jūs savukārt esat ģenerālsekretārs Lustukungs, jūs pārstāvat eh, Eiropas eh, ceļojuma eh, aģentūru un tūra operatoru asociāciju. Tālāk Stefans Pango, jūs esat direktors un līdzdibinātājs Flainam. Un visbeidzot Martins Nolans, kurš ir skaistskaners juridiskajā un korporatīvās attīstības daļā. Sveicu jūs mūsu vidū. Tā kā mūsu rīcībā laiks ir ierobežots, paredzēsim noteikumus. Ikvienam runātājam lūgsim izteikties septiņu minūšu garumā, ne vairāk. Es lai kontrolēju, nekādas dāvanas no manas puses nebija, jo es vēlētos, lai būtu arī pilnvērtīgs debatas ar otrā paļā galda diskusijas pārstāvjiem. Tagad katram runātājam septiņas minūtes. Vārds jums! Paldies! Esiet sveicināti! Esmu Olivier Ūrs, strādāju JATA gaisa transporta pārvadātāja asociācijā. Mēs apvienojam 290 uh, aviosabiedrības, vairums no tām darbojas Eiropas Savienībā. Eh, es iepriekš es strādāju Air France KLM un esmu atbildīgs par rezervāciju sistēmām. Biju atbildīgs par rezervāciju sistēmām. Ir atsevišķi šaurie punkti um, saziņā starp pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem. Ir starpnieki starp uh, Eh, patērētājiem un eh, ceļuma aģentūrām ir rezervāciju sistēmās. Eh, tehnoloģi, tās ir tehnoloģijas, kas tiek izmantotas lidojuma rezervēšanai. Šaurie punkti parādās tāpēc, ka Eiropas Savienībā ir tikai trīs rezervācijas sistēmas - Amadeus, Seibar un Travelport. Pirmajam 65 otriem 20 un sēba ar 15%. Eh, Vairums ceļojuma aģentūru izmanto tikai vienu rezervācijas sistēmu un ļoti reti pāriet uz citu. Eh, iemesls tam ir, ka ilgā termiņa līgumos tie ir, tās ir atkarīgas no tehnoloģijām un personāla apmācības. Savukārt tie saņem eh, bonusus Pretī, piemēram, Seiber gadījumā Karlsona Vagonlī e, e, izrādījās, ka e, šī sistēma saviem aģentiem bonusos izmaksā miljoniem dolāru. Aviokompānijas maksā uh, rezervācijas sistēmām par katru pasažieru, par katru lidojumu, par katru lidojumu no 3 līdz 10 eiro, piemēram, līdz sabiedrība, kur vēlas pārdot intra-Eiropas ceļojumu ar vienu pārsēšanos, var samaksāt līdz pat 45 eiro par rezervācijas maksājumos kad kopējā biļetes summa pārsniedz nedaudz 100, 100 eiro. Turklāt papildus augstajām izmaksām e, rezervāciju sistēmu līgumi nedod iespēju e, izmantot e, par zemākām cenām specifiskus citus kanālus, kā avio sabiedrību tīmekļu vietnes vai zvanu centrus. Tas viss kopā kaitē gala patērētājiem. Līdz ar to praktiski neiespējami ir līdz sabiedrībai e, vest sarunas ar rezervāciju sistēmu, jo tā nosaka savus e, nosacījumus. E, turklāt tā, e, avio sabiedrība nevar atļauties zaudēt ceļojuma aģentūras. Līdz ar to tai ir jāslēdz līguma ar visām rezervāciju sistēmām. Līdz sabiedrības mēģina uzlabot izplatīšanas tīklu patērētājiem par labu. Tās mēģina atbrīvoties no agrākajām tehnoloģijām. Šādas tehnoloģijas pastāv jau gadus 30, un rezervācijas sistēmas netiek, eh, nedomā par modernizēšanos. Ja tā piedāvā jaunu standartu, kas būtu balstīts uz jaunu tehnoloģiju, NDC jauno izplatīšanas kapacitāti, kas dos iespēju patērētājiem gūt vairāk caurskatāmības un iegādāties visus uh, produktus un pakalpojumus. Jaunajos produktos līdzsabiedrības tērē miljārdus, bet eh, nespēj E, korekti izplatīt savu produktu. Labā vēsts ir tā, ka e, e, rezervācijas sistēmas atbalsta jauno standartu, tas pilnībā sāks darboties nākošajā gadā. Tomēr, neraugoties uz tehnisko attīstību, ja e, līdzsabiedrība vēlas atbrīvoties no ierobežojošas klauzulas, tādas e, rezervācijas sistēma e, šādas iespējas ierobežo. To mēs saucam par e, rezerv rezervācijas sistēmas piemaksu. Tātad vai patērētājs maksās lētāk caur atsevišķiem kanāliem, vai drīzāk visas cenas būs vienādas, pieejamas visos kanālos, bet par dārgāku cenu līdz sabiedrībām nav grūtība ar rezervāciju sistēmu kā tādu, bet ir vairāk konkurences. Rezervācijas sistēmas var komercializēt zemākas cenas, bet eh, no līdzsabiedrību puses, bet tas tiek pakļaut atšķirīgai ekonomikai. Ja tā uzskata, ka līdzsabiedrības eh, rīkojas pareizi, vairāk konkurences starp rezervāciju sistēmām nozīmē vairāk caurskatāmības gan tarifos, gan arī izmaksās. Ceļojuma aģents varēs piedāvāt uh, tos pašus tarifus kā līdzsabiedrība vietnēs, bet uh, to rīcībā būs nepieciešama jauna tehnoloģija lielā savjo sabiedrības baidās zaudēt peļņu, ko tās eh, saņem, ja tās neizmantos eh, rezervācijas sistēmas. Un visbeidzot, avio sabiedrības biedē e, rezervācijas sistēma inovāciju trūkums pēdējo desmitgažu laikā. Viens no jauno standartu mērķiem ir panākt jaunus produktus un jauna Eh, nodrošināt eh, patērētājiem jaunu veidu pakalpojumus. Ja pastāv diskriminācija līdz sabiedrība, starp līdz sabiedrībām, tad tā rodas nevis no līdz sabiedrībām pašām, bet no rezervācijas sistēmām. Paldies, Ursa kungs, turklāt jūs ļoti labi e, respektējāt sev atvērt atvēlēto runas laiku. Nākošais runātājs ir Mišels Debusts. Thank you, Madam Chairman. Good... Paldies, priekšsētājs kundze. Labdien visiem. Paldies, ka ielūdzāt eh, ekta, eh, jo mēs eh, apvienojam dažādas kompānijas, transporta pārvaldības un ceļam aģentūras. Pēdējo gadu laikā mēs aptuveni 210 miljārdu apmērā esam strādājuši. Bet, nu, kur nu at, atrodamies tieši tagad kā ceļojuma aģentūra? Ceļojuma aģentūras un uh, iesaistītie aktieri ir ļoti veiksmīgi uh, strādājušas. Un pēdējo 20 gadu laikā internets ir uh, guvis jaunu dimensiju uh, biļešu iegādē un jaunos veidos, kā tiek pasūtīti ceļojumi. Aizvien vēl mēs esam lielākais pasūtītājs tieši saistē. Eiropas patērētājs gribētu vienas pieturas aģentūras risinājumu, kurā būtu patērētāja aizsardzība augstā līmenī. Ir īpaši uh, ir īpašs likumdošanas uh, risinājums. Un uh, tagad runājot par to, uh, kāda uh, ir pieeja saprotam piedāvājumam no uh, līdzbiedrību puses. Uh, un lielākais mūsu darba uh, apjoms ir Eiropā. Tātad uh, pašām līdzsabiedrībām ir ļoti labi uh, materiāli, un uh, var salīdzināt uh, cenas, un līdz ar to miljoniem Eiropas patērētāju ir iespēja pieejamās uh, cenās uh, caur GDS sistēmu pasūtīt biļetes. Tiek piegādāta informācija, informācija par lidojumiem, par cenām un par biļešu un apmaksas nosacījumiem. Ceļojuma aģenti savukārt var neitrāli un bezparteiski sniegt konsultācijas par visu šo sistēmu, cenām, piedāvājumiem un priekšrocībām. Tā tad var pilnībā salīdzināt visu piedāvājumu, kāds tas ir. Situācija ir kļuvusi nedaudz sarežģītāka gadu laikā. Tie, kas ilgu laiku strādā šajā jomā ar sirmām galvām, mēs atceramies senās dienas, kad mēs pirkām biļeti, mēs sagaidījām to, ka būs varbūt glāze vīna, ēdiens piedāvāts 20 kg ceļojuma bagāžas un tas par saprotamu cenu. Šodien jūs uh, saskaraties ar situāciju, kad jums ir jāmaksā par uh, biļeti, sēdvietu, bagāžu un varbūt būs jāmaksā arī piemaksas par to, ka pilots arī strādā, jo jūs vēlaties, lai uh, uh, lidmašīnā ir pilots, kas uh, veic šo pakalpojumu. Tātad uh, mēs redzam, ka, nu. No, situācija paliek sarežģīta, un mēs saucam to par burtiski tādiem kā džungļiem, kas attiecas uz uh, uh izmaksām uh, un visu uh, to, kas uh, šajā sektorā tiek piedāvājums. Līdz ar to ir sarežģīti uh, piedāvāt caurskatāmu un skaidru risinājumu. Tagad nākamais ir, uh, kāds būtu piedāvājums NDC sistēmā. Ko jūs sagaidat no tā, ka jūs, piemēram, ieiet veikalā? Tad jūs uh, Iedomājieties, ja jums ir jāmaksā par to, ko jūs ieiet lielveikalā, un lielveikalā jūs redzētu tikai tās cenas, ko lielveikals vēlas jums parādīt. Nu, tas ir tā kā Amazon uh, veikalos uh, uh, ASV. Tas ir uh, tieši tas, kā, par ko mēs runājam. Tātad NDC ir standarts, kas vēlas daudz patērētāju datu saņemt pirms uh, rādīt, cik maksā. Uh, kādas līdzsabiedrības piedāvājums NDCs ir necaurskatāms, necaurskatāms salīdzinājumu izpratnē un nav skaidrs, kas notiek ar visiem datiem, it īpaši, ja šie dati netiek tikai pakalpojumu piegādātājiem sniegti. GDS arī Amadeus saņem NDC certifikātus, un mēs domājam, ka jāsāk domāt par šiem jaunajiem standartiem. Mēs redzam, ir četri izaicinājumi. Priekšsēdētājs kundze, ja jūs atļausiet, tad runāšu par tiem izaicinājumiem, ar kuriem parlaments saskarsies. Nu, kādi tad ir šie četri izaicinājumi, par ko mēs runājam? un runājam īpaši runājot par regulu pārskatu. Tā sauktā gaisa pakalpojumu regula. A, 1008 un CRS kodu regula 80 slīpsvītra 2009. Mēs saprotam, ka pārskats tiek gatavots nākamajam gadam. Tagad izaicinājumi likumdevējiem. Šeit ir jārunā pirmkārt par to, ka jāsaklabo pilna pieeja dažādajām cenām. Mēs Haurkunga uh, prezentācijā dzirdējām, ka viņi nevēlas visu cenu apjomu a, rādīt, lai patērētāji nevarētu uzreiz visu salīdzināt. Otrkārt, ir jāsaglabā caurskatāmība. Un caurskatāmība nozīmē, ka ir iespēja salīdzināt, a, kur izmaksas rodas. Treškārt, saglabāt a, iespēju patērētājiem izvēlēties, kā viņš pērk biļetes vai viņš vēlas pirkt tieši no līdzsabiedrības vai netiešā a, izplatīšanas ceļā. Un ceturtais, pēdējais punkts, ļoti nozīmīgs - saglabāt a, situāciju, ka netiek a, patērētāji diskriminēti atkarībā no tā, kur viņi atrodas un kurā dalība valstī ir viņu atrašanās vieta. Tātad singliskajam principam ir jātiek saglabātam, tas ir ļoti būt, būtisks, un tas ir mans noslēdzošais secinājums, ar ko gribēju pabeigt manu uzstāšanos šodien. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Štefans Pingo. Septiņas minūtes. Lūdzu, vai jūs varētu jau uzreiz uzstāties? Labdien, dāmas un kungi! Paldies! Šī ir vienreizēja iespēja uzstāties. Man sauc uh, Štefans Penžo, es esmu līdzdebinātājs Fly In sabiedrībai. Mēs atrodamies Berlīnē, mūsu mītnes vieta, un mēs piedāvājam vienreizēju rezervēšanas sistēmu, kas balstās uz tiešu saikni ar partneru līdz sabiedrībām. Šeit jūs redzat slīdīti, Kāda ir uh, trī, pēdējo 30 gadu uh, bijuši iekādas uh, sistēma? Nu, starpnieki šeit spēlē ļoti lielas uh, lomas - Seivers, uh, Amadeus un citas, Expedio un uh, Epudo, citas uh, kompānijas praktiski uh, nosaka visus, visus atsevišķos soļus, ieskaitot uh, maksājumus. ATPko no ASV. Nosaka ļoti daudz ko šajā tirgu. Piemēram, jūs salīdzināt cenas ekspēdija, un jūs vēlaties no Briseles doties uz Ņujorku un sākt meklēt piedāvājumu. Kas notiek? Tātad no Atipiko jūs saņemt cenas, no citu jūs saņemt izlidošanas laikus, un piegādājums ir tikai tad, ja datu bāze ir pieejama. Tātad. Ja jūs, piemēram, izvēlaties uh, kādu Briseles līdzsabiedrības piedāvājumu un uh, uh, nospiežat rezervēt, tad viņu uh, starpnieku sistēmā tiek uh, izveidota, izveidots pieprasījums, uh, sastādīta biļete un uh, nosūtīta jums. Tas viss strādā ļoti labi tad, kad ir konsolidēta sistēma ar zinātniem uh, spēlētājiem. Taču sistēma paliek aizvien sarežģītāka. Un šis modelis, ko jūs redzat, darbojas ļoti labi. Uh, ja līdzsabiedrības savu produktu piedāvā atbilstoši kapacitātei. Taču pasaulē situācija paliek aizvien sarežģītāka, produkti tiek piegādāti sarežģītā, sarežģītākos veidos, un šī sistēma nonāk pie zināmiem ierobežojumiem. Nu, piemēram, līdzsabiedrības īsti neredz, kas jums kā patērētājiem parādīts Tāpat arī uh, ietekmē to, cik liels ir piedāvājums. Ar plašāku piedāvājumu klāstu ir ļoti uh, ierobežots. Un nav uh, datu patērētāju. Uh, Nav datu par patērētājiem pietiekami daudz viņiem. Tas uh, nozīmē, ka ir sekas patērētājiem. Tātad jūs nesaņemat informāciju uh, par visu jūsu lidojumu, uh, Piemēram, nezināt, cik somas varētu jūs ņemt līdzi sēdvietas izvēle, dat, datuma nomaiņa. Nav iespējams tātad pirms jūs veicat rezervāciju, visus šos aspektus varat arī nezināt. Bieži vien sistēma nedarbojas, ja jūs at, gribat atkārtot rezervāciju, pieejamā cena vairs nav pieejama Un, ja, piemēram, vienāda cena ir, jūs nezināsiet, kāda, kas īsti eh, sagaida jūs. Jūs nezināt, viena soma, divas somas jūs varat ņemt vai, vai eh, dažādi papildu piedāvājumi tiek eh, iekļaut. Un būtībā jūs nezināt, no kā īsti jūs pērkat. Ja ir kādas problēmas, jūs nezināt, ar ko, no kā prasīt atbildību. Tā tad jauna sistēma tiek veidota. Ļoti vienkāršā veidā, centralizētā vietā mēģinam uh, patērētājiem piedāvāt uh, vienkāršu sistēmu, uh, atkāpjoties no līdzinējās ļoti sarežģītās. Tātad jauns modelis, ko piedāvājam, līdz sabiedrības būs atbildības par meklēšanu, rezervēšanu, maksājumu. Un skatoties uz to pašu procesu, jūs gribat no Briseles uz uh, Ņujorku uh, eh, lidot, tad visas uh, sabiedrības saņem tādu tā kā pieprasījumu, un no mūsu platformas jūs varat redzēt visas piedāvājums, kādi ir. Un ja jūs vienu no uh, lidojumiem izvēlties, uh, tad jūs tieši saņemt uh, šo piedāvājumu no lidsabiedrības, kas arī viņu sistēmā uzreiz saņem šo uh, pieprasījumu un arī maksājumu. Tas darbojas ļoti labi ja, piemēram, jūs domājat par sociālo uh, platformu izmantošanu, TripAdvisor un uh, citu. Tātad, ja viņām ir viņu pašu uh, rezervēšanas uh, sistēma. Bet uh, mēs domājam, ka. Uh, sistēma kaut kādā brīdī paliks par to, ko visvairāk izmanto. Tātad, kāds ir mūsu piedāvātais modelis un ko mēs domājam? Iespējas visiem. Tātad, līdzsaviedrībām jaunas piedāvājuma a, kanāls, nu, piemēram, ja TripAdvisors vai citas varētu pārdot biļetes, viņi uh, iegūt lielāku ieņēmumu un uh, paaugstināt uh, pārdoto apmēru. Tātad uh, rezervēšanas uh, modeļi kļūtu daudzkārt vienkāršāku. Līdz šim sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta. Mani katru dienu uh, uzrunā uzņēmumi, kas gribētu izmantot jūsu platformu, lai piedalītos šajā procesā un pārdot biļetes. Uh, Un bez tam jārunā arī par visām izmaksām. Tā tad ir jābūt iespējams salīdzināt izmaksas un tas, kas jāmaksā visām uh, sabiedrībām. Jādod korekti informācija ceļotājiem, cik par ko viņš maksā, uh, augstu caurskatāmību un pieņemt lēmumu, kāda ir, kāds ir labākais produkts, kāda ir labākā sabiedrība viņa skatījumā, kas ir nepieciešams. Un vēl pēdējā slīdīte, viens jautājums paliek atvērts Neviens no investoriem nevēlas šajā rezervācijas sistēmā iesaistīties. Trīs gadus jau meklējam. Mūsu sistēmā ir ļoti augsta uh, ranga uh, darbinieki. Neviens to nevēlas. Vienīgais bija hedge fonds Ņujorkā, kas bija gatavs finansēt uh, šo uh, platformu. Kādēļ tas nav iespējams? Kādēļ nevar šādu platformu izveidot? Jo pirmkārt, lielākā daļa investoru GDS ir ārkārtīgi uh, liela sistēma ar milzīgiem uh, resursiem. Mums ir četri uh, programmētāji, kas pie mūsu platformas strādā. Booking.com, Expedia, eDreams. Visas šīs platformas ir ļoti spēcīgas un novērš to, ka a, konkurenti iesaistās šajā tirgu un piedāvāja patērētājiem a, labākas cenas. Paldies! Paldies! Nu, praktiski gandrīz tā laika a, varēju uzstāties, un nākamais runātājs Nolana kungs septiņas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un uh, paldies, uh, protams, visiem, kas uh, līdz šim uzstājās. Nu, pavisam ātri mēs esam skaisti skaneri. Aptuveni 70 miljonu cilvēku izmanto mūsu lapu katru mēnesi. Mēs saņemam piedāvājumus no 1200 piedāvātājiem caur dažādām platformām, un no 2003. gada pie mums strādā aptuveni 1000 cilvēki. Mēs sadarbojamies ar līdzsabiedrībām, viesnīcām Mēs piedāvājam informāciju par ceļojumiem un tā tālāk. Mēs neesam īsti rezervācijas sistēma, mēs piedāvājam tieši informāciju patērētājiem no piegādātājiem. Nākamais. Mēs domājam, ka metasearch salīdzinājums ar pakalpojumu ir ļoti konkurētspējīgi visā pasaulē, un es, mēs esam caurskatāmi, piegādājam informāciju, ko var um, salīdzināt izmaksu ziņā un uh, vēlamies uzlabot uh, um, cenu. Uh, informācija tiek šķirota pēc nozīmīgāka un ne uh, tikai vienas līdzsabiedrības piedāvājums, bet dažādu uh, parādam meklētājiem. Mēs meklējam labāko cenu un labākos. Uh, Uh, savienojums, mēs dodam patērētājiem pēc iespējas daudz uh, informācijas, lai viņš varētu pieņemt skaidru lēmumu. Augstas kvalitātes pakalpojumi tiek piedāvāti, mēs uh, dodam arī iespēju augt un uh, izvietot reklāmas. Uh, drīzāk, teiksim, patērētājiem interesēs darbojamies nekā citu. Tagad pāriesim pie nākamās informācijas. Mani kolēģi šodien runāja par dažādiem detalizētiem risinājumiem un par to, kā attīstās līdzsaviedrības sistēmas, un nevar apstrīdēt to, ka uh, pēdējo 15 gadu laikā ļoti liels izmaiņas ir bijusi arī jaunās tehnoloģijas uh, spēlē ļoti nozīmīgu lomu, un tas nozīmē, ka viss ir evolūcijā, viss ir attīstības uh, uh procesā. Mm ir ļoti skaidrs uh, redzējums un ļoti skaidra tendence, ka līdzsaviedrības vēlas atgūt tehnoloģiju, lai labāk varētu piedāvāt savus produktus patērētājiem. Uh, mēs redzam arī, ka zemo cenu piedāvātāji nozīmīgi aktieri šajā spējā. Un no visiem, kas uzstājās šeit, varbūt, ka patērētājs, nu, kā lai saka, ir nedaudz apjuts, jo viņš īsti nevar saprast, kā dažādas sistēmas ir salīdzināmas savā ziņā. Un, lai arī kāda tehnoloģija tiktu izmantot, ir nepieciešams, lai būtu labi uh, risinājumu, un mēs eh, vēlamies, lai eh, patērētāji būtu korekti informēti, lai eh, viņu lēma tik pieņemt balstoties uz pamatotiem risinājumiem. Kādi nākotnes risinājumi varētu būt? Nu, ļoti nozīmīga loma būs. Uh, tehnoloģijām, lai mm, gūtu pieju informācijai un informācijas tālākai dalībai, lai palīdzētu cilvēkiem un palīdzētu patērētājiem par, pieņemt lēmumus par to, ko viņi iegādājas un kāda ir tā vērtība. Mēs zinām, ka uh, biļešu rezervēcija nevienmēr ir pozitīva pieredze. Viņu cilvēki meklē dažādās uh, tiešsaistes uh, vietnēs, uh, un uh, nevienmēr sistēma palīdz pieņemt korektu lēmumu. Tātad mēs vēlamies uzlabot šo biļešu rezervēšanas pieredzi un, piemēram, arī maksājumu lapas. Kolēģi jau runāja par personu datiem un izmaksām procesā. Viens no plašiem jautājumiem, par ko jārunā, ir kā, teiksim, mobilā, izmantojot mobilās un jaunā, ierīces un jaunās sistēmas, varētu tās plašāk izmantot, piemēram, dažādas aplikācijas rezervēšanas veidā. Tā tad, nu, noteikti tāda pāreja uz šo sistēmu izmantošana, un līdz ar to ir ļoti sarežģīti pilnīgi visu informāciju parādīt, tāpat arī pirkšanas nosacījumus un pārējo uh, izmantojot šo uh, veidu rezervēšanai. Caurskatāmīga uh, ir ļoti nozīmīga patērētājiem, viņam jāredz, ko viņš iegādājas. Nākamā slīdīte. Tā tad attiecības starp dažādajām iesaistītajām pusēm. Man kolēģi jau skaidroja, kāda ir situācija. Skaiskaners ir ļoti plašs spēlētājs. Mēs domājam, ka mēs veicinām konkrētspēju šajā tirgu un mēs aktīvi sadarbojamies ar līdzsabiedrībām, lai tās uzlabotu savu situāciju, lai zinātu, cik veiksmīgi viņi ir, par ko sūdzas patērētāji. Mēs palīdzam uzlabot standartus, veicam dažādas aptājas un saņem arī to, kādas, piemēram, ir gan pozitīvā, gan negatīvā pieredze uh, un uh, attīstības tendences. Nozīmīgie iesaistītie, iesaistītās puses uh, ir uh, jāievēro, un, protams, ka nozīmīgākais ir patērētājs. Mēs, kā kompānijas skaiskan, nozīmīgākais ir caurskatāmība Un tas, ka cilvēki mums uzticas, uzticas, ka parāda, parāda cenas, cenu apjomu, un to nevis balstoties uz kaut kādiem starpniecības maksājumiem. Tātad, lai cilvēki sāktu ceļojumu, mums ir jāturpina veiksmīgi darboties. Uh, lai pēc iespējas vienkāršāk būtu meklēšana un uh, garantētu šo pieeju visiem, visām iespējām tādā veidā, lai cilvēks varētu saprast informāciju, lai nepieņemtu nepareiz lēmumu. Un tādēļ ir nepieciešama pilna pieeja uh, visai informācijas saturam, lai to varētu apstrādāt un prezentēt uh, patērētājiem saprotamā veidā. Tā tad jāsaglabā un jāpadziļina uzticība uh, tirgus uh, spēlētājiem tieši uh, pat labam. Lielas paldies par iespēju šeit uzstāties un paldies no manis. Priekšsētāji, paldies Nolana kungam un paldies tiem, kas uzstājās. Tagad sāksim diskusijas ar kolēģiem. Vim Vandekamp kungs. Nē, Klūns kundze. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies visiem par teikto. Uh, Manuprāt, mēs saņemam ļoti daudz informācijas, tā vēl būs jāsagramo, bet um, um, man un daudziem kolēģiem droši vien arī ir skaidrs, ka mums ir vajadzīga atvērtība un caurskatāmīguma patērētājiem. Mūsuprāt, vajadzētu būt galveniem, būtu jābūt visa centrā. Un tas pilsoņiem arī ir ļoti svarīgi, un to mēs vēlamies panākt. Mēs uh, varam lepoties ar uh, aviācijas sektoru Eiropā. Uh, um, mēs esam varējuši nodrošināt uh, godīgu un atvērtu konkurenci, un to mēs vēlamies turpināt. Un, uh, un visiem ir atšķirīgs pieejas, bet es gribētu. Vai es varu izteikt uh, komentārus vai uzdot arī jautājumus? Jūs varat izteikt savus novērojumus un pēc tam uzdot jautājumus uzreiz. Labi, paldies! Nu, vispirms es gribētu pajautāt eh, par eh, Holskunga teikto, ka nesot pietiekama konkurence izplatēšanas dienesto. Mums ir tikai trīs CRS datorizētas rezervācijas sistēmas. Jūs minējāt arī šo te vārdu sastrēgums. Eh, un, protams, ka mums vajadzētu vairāk rezervācijas sistēmas. Un, Deblūskungs, jūs uh, aizsargājāt šīs sistēmas, kas jau ir, vai jūs uzskatāt, ka būtu vajadzīgas vairāk datorizētās rezervācijas sistēmas, jeb CRS? Es eh, tagad domāju par šiem te patērētājiem un eh, visiem slāņiem, kas ir starp līdzsabiedrību un pašu pakalpojumu. Tātad vai tas palīdzētu kaut ko, ko mēs, ko komisija var darīt? Es zinu, ka komisija ir norādījusi, ka viņi. Eh, neizmeklēs sūdzības, kas ir veikt šajā jomā, bet eh, vai jūs uzskatāt, ka rīcības kodeks ir jāpārskata, jo galu galā ir bijuši tik daudz izmaiņas, tehnoloģijas ir eh, um, mainījušās, un tagad ir uh, iespējams dažādas uh, jaunas iespējas un ir ļoti grūti pieņemt kaut kādu likumdošanu, ja viss visu laiku mainās, tas vēl arī mainīsies nākotnē. Tātad, ko mēs uh, varētu darīt? Uh, vai ļaujam uh, tirgum darbieties, vai tomēr ir uh, jāiejaucas, jāregulē kaut kas, vai tas ir nepieciešams. Un, Pingaut kungs, uh, jūs kā uh, jaunu uzņēmums, startups, vai jūs uzskatāt, ka šeit ir uh, iespēja iekļūt eh, jauniem uzņēmumiem šajā tirgu, un jūs minējāt, ka ir bijis grūti eh, piesaistīt eh, investoru šajā jomā. Tie ir tie jautājumi, par kuriem gribēju runāt. Mēs uzreiz dosim runātājiem vārdu, lai viņi var reaģēt. Kurš grib sākt? Aurskungs, lūdzu. Paldies par jūsu jautājumu. Jā, mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs regulatārais ietvars, lai ļautu jauniem tirgus dalībniekiem ienākt un eh, arī uh, atcelt uh, šos te CRS uh, ierobežojumus. Mums ir ļoti daudz līdzsabiedrību, tirzniec, šo te turismu aģentūru, mums ir vajadzīgs vairāk CRS, lai būtu pieeja visām cenām. Un jāsaglabā arī caurskatāmība. Uh, jo būs runa ne tikai par uh, cenām, bet arī papildus papildu, pakalpojumiem. Un tādējādi tiks saglabāta izvēle uh, patērētājiem un uh, pat vēl uzlabota. Un, uh, būs iespēja arī piedāvāt labākas cenas, uh, jo būs labāk ietaupījumi. Un uh, mēs nevēlamies, lai turpinātos šī te uh, diskriminācija, un tas ir jāmaina. Paldies. Pangot kungs, jūs gribējāt kaut ko teikt? Jā, paldies par jūsu jautājumiem, kas attiec uz mums. Ko mēs darām, to jebkurš var izdarīt, jo līdzsabrietības API, kas eh, ir eh, saskārne viņu sistēmās, ir publiska. GDS var pievienoties, eh, viņiem tas ir sarežģītāk, jo tā ir vecāka sistēma un filozofija ir atšķirīga. Uh, šajā te distribūcijā ar e API, bet visi to var izdarīt. Bet problēma ir tā, ka nav naudas, neviens negrib investēt eh, mūsos. Un eh, mēs eh, tīri labi pastrādājām, lietsabiedrības ir sajūsmā par mūsu platformu. Ja mēs pajautājam šiem te izplatītājiem, viņi labprāt jau rīt sāk liedot mūsu platformu, bet uh, tirgus ir tā kā bloķēts. Es nezinu, kāds ir risinājums, bet mūsu gadījumā tā ir nauda. Paldies, priekšsādātāji, paldies, Klons kundz, par jūsu jautājumiem. Vai jums ir pulkstenis? Labi. Es gribētu uh, izmantot uh, salīdzinājumu, atsaucoties uz American Airlines eh, bijušo priekšnieku Bobu Krendelu. Pirms 20 gadiem viņš parādīja konferencē savu pulksteni, un viņš teica, problēma, kas ir mūsu nozarē, ir ļoti vienkārša. Ja es gribu atrast lētāko uh, cenu šim, uh, šim uh, pulkstenim, man būs jāmeklē 2 vai 3 tūkstoši um, veikalu un eh, Tomēr, ja kāds grib nopirkt lētāko avio biļeti, tad viņam vienkārši jāaiziet uz eh, ceļojuma aģentūru un pakal, pateicoties gādējas tehnoloģijai, viņš saņem visas pieejamās eh, cenas tirgū. Un par to te ir runa. Tehnoloģija ir attīstījusies, um, mani abi kaimiņi pa kreis no manis ir tehnoloģija piedāvātāji, un viņi dod ieguldījumu lielākā caurskatāmībā šajā nozerē. Ko uh, līdzsabiedrības saka, uh, tās gribētu mazāku caurskatāmību, un viņi gribētu arī apgrotināt salīdzinājumu veikšanu. Un par to arī runa, uh, kad tiek sadalīta cena. Uh, Tas bija pirmkārt, un otrkārt, kas attiecas uz mūsu politiku pret GDS, Hauskungs teica, ka GDS ir tāds, tāds sastrēguma vieta, šaurā vieta, un tāpēc eh, var eh, prasīt jau kādas cenas, kā vien grib, eh, līdz sabiedrībām. Tad es jautāju, kāpēc Lufthansa grupa uh, var pievienot eh, savai cenai izplatīšanas eh, nodevu 16 eiro. Un eh, neizskatās, ka tas ir ietekmējis Lufthansa pārdošanas rādītājus vismaz ne tajos tirgos, kur Lufthansa grupa bija dominējošā, un šeit es atsaucos uz vismaz trim dalību valstīm. Tātad šeit mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem tajā veidā, bet jautājums bija, ja mums būtu vairāk CRS Eh, šo rezervācijas sistēmu, vai tas palīdzētu patērētājiem saņemt lielāku mm, caurskatāmību un labāku cēnu, vai tomēr uh, ir kaut kāda joma, kur nav pietiekama caurskatāmība un cilvēki neredz, par ko viņi maksā, tad, ja būs lielāka konkurence šajā jomā, vai tas būtu labāk eh, patērētājiem. Kā jau es teicu, Mēs tātad redzam jaunus tehnoloģiju piedāvātājus, kas ienāk tirgu un kas eh, zināmā mērā veicina caurskatāmību. Tātad jā, bet tajā pašā laikā eh, kungs no manis pa kreisi teica, ka viņi nevar uh, saņemt finansējumu un nevar finansēt savu projektu. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs te maržas mūsu nozarē ir mikroskopiskas, un tāpēc e, investors, kas gribētu investēt e, šajā izplatīšanas e, jomā, nav atrodams. Vim Vanda Kampa kungs, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētājs kundze, es kā parasti runāšu nīderlandiski. Es domāju, ka mums kā Eiropas parlamentam vēl nav izdevies eh, pieķerties šim tematam. Tā ir ļoti sarežģīta tēma, nav te caurskatāmības, un man ir ārskungam divi jautājumi. Tā taču ir, ka CRS eh, sistēmu rašanās izriet no pašām līdzsabiedrībām. sabiedrībām tās pašas, taču kādreiz to atdalīja no sevis, un tagad šīs eh, rezervācijas sistēmas ir tā izaugušas, ka eh, ir zaudēta kontrola. Tas ir pirmais punkts. Otrais jautājums. Tā vietā, lai to visu tagad eh, sadalītu vai sagrautu, vai jūs uh, Tātad jūs eh, ķeraties pie NDC veidošanas. Eh, kāpēc jūs eh, nesadalat šo sistēmu? Trešais jautājums. Neviens nerunā par naudu, izņemot Deblusta kungu, kurš minēja šo 16 eiro Lufthansa gadījumā, bet Nolan kungs, jūs nerunājat par naudu. Bet mēs esam patērētāji, mums ir jāmaksā par daudz. Vispirms mēs samaksājam jums, un tad mēs samaksājam jums Lufthansai. Uh, Priekšsēdētājs kundze. Es gribēju vēl uzdot jautājumu Pango kungam. Jūs nesat Amadeus apakšu uzņēmums, meitas uzņēmums. Jūs varat atbildēt šo jautājumu? Nē, jūs nesat? Nolan kungs no Skyscanner. Vai jūs esat Amadeus apakšuzņēmums? Nē. Labi. Priekšsēdētāji. Šeit parlamentā mēs vienmēr runājam par atvērtiem tirgiem, godīgu konkurenci, bet ja kāds pārvalda 65% tirgus, Amadeus izskatās diezgan dominējošs uzņēmums. Deblusta kungs, ko tad mums darīt pa šo laiku? Uh, Komisija uh, nesteidzas, uh, visu rūpīgi izpēta, tad būs vēlēšanas, tas viss uh, vilksies gadiem, šī te pārskatīšana. Vai mums vajadzētu atbalstīt to, ka Pangokungs sadala tirgu? Jā, tā ir daudz darāmā. Kā šo jautājumu atrisināt? Paldies, Vimvanda Kampa kungs! Un tagad sāksim ar kuru. Lūdzu, Orskungs. Liels paldies, kungs, par jūsu jautājumiem. Bija vesela virkne elementu. Pirmkārt, NDC nav sistēma, tas ir tikai standārts ar mērķi panākt lielāku konkurenci. Un jā, tas mērķis ir uh, panākt virkni agregātoru, kas ienāk tirgu, lai varētu uh, konkurēt ar CRS sistēmām. Uh, jo mēs nevaram uh, palikt tādā situācijā, ka ir tikai trīs cērēs. Otrakārt, uh, jūs teicāt, ka mēs nerunājam par naudu. Patiesībā mēs runājam par naudu. Mēs teicām, ka CRS ir pārāk dārgas šobrīd, un kā jau es minēju, lai panāktu izplatīšanas brīvību un uh, um, izvairītos no uh, um, šādiem te līgumiem, kur tiek prasīt, prasīts pārpērīgas cenas, uh, kaut kas ir jādara. Tātad mēs uh, nevaram uh, citādāk to panākt. Treškārt es dzirdēju, ka tika sajaukt, man liekas, līdzsabiedrības un uh, izplatīšanas sistēmas. Jā, um, šīs te māržas ir ļoti zemas līdzsabiedrībām, bet uh, izplatītājiem tā nav. Var iegūt labu peļņu, izplatot uh, avio biļetes. Jūsu komentārs attiecās arī uz līdzsabiedrību daļu GDS. Tas notika pirms daudziem gadiem. Jā, tagad Pango kungs. Lūdzu, Pango kungs viens svarīgs punkts, ko es gribētu uzsvērt. Jebkurš var pievienoties Lufthansa grupa, uh, Air France, KLM un citām līdzsabiedrībām, tāpat kā mūsu platforma pievienojas viņu sistēmām. Tur nekādas uh, maksas nav, un to mēs izdarījām ar dažiem uh, programmētājiem, un uh, Amadeus un citi arī to var izdarīt. Tas nav komerciāls, tas ir tehnisks jautājums. Un uh, Es gribēju vienkārši to skaidri pateikt, ka šī te uh, maksa, no tās var izvairīties, ja jūsu sistēma ir pietiekami moderna, lai pievienotos līdzsabiedrību sistēmām. Es patiesībā vienkārši piekrītu, ja tas ir iespējams. Mums arī ir tieši rezervācijas partneri, ar kuriem varam to darīt. To vienkārši gribēju uzsvērt, ka uh, Um, skaiskaner patērētāji nemaksā. Mūsu mērķis tā tad ir uh, patiešām veidot mūsu zīmolu, uh, kļūt par uzticamu informācijas avotu patērētājiem. Deblūst kungs, lūdzu. Vandekampa kungs, ar jūsu jautājumiem jūs perfekti apkopojot uh, 30 pēdējos attīstības gadus mūsu nozarē. Apsveicu jūs! Vai jums ir ceļojuma aģentūra vai līdzsabiedrība varbūt? Jūs ļoti labi apkopojat to, kas ir noticis pēdējos 30 gados gadēs, izveidoja līdzsabiedrības šīs globālās izplatīšanas sistēmas, un toreiz tas bija uh, četras uh, Eiropas tirgu un tā kā tās bija daļa no līdzsabiedrībām, tās nebija objektīvas. Un tad uh, likumdevēja teica, nu tas, ko GDS un līdzsabiedrības dara, nu tas nav īsti labi, un tad uh, eh, 89. gadā bija pirmais regulējums ar noteikumiem attiecībā uz uh, lidojumu, datu publiskošanu un tā tālāk. Un regulējums ir gājis līdzi tehniskajai attīstībai, tai pašā laikā jums bija taisnība. Uh, līdzsabiedrība, līdzsabiedrības izlēma pārdot GDS investoriem un zaudēja kontroli par tām un varbūt arī zināmā mērā zaudēja šīs te peļņas iespējas. Pēc 30 gadiem tagad mēs vēlamies uh, no jauna izgudrot GDS uz izplatītāju un patērētāju rēķina, jo galu galā, un atkal jums bija taisnība, uzdodot jautājums, kurš tad maksās jūs un es, kā uh, ceļotāji, kā pasažieri par to maksāsim, un tas ir tieši tas, kas notiks. Tiešās piesaists platforma, platforma, kādu mums grib piedāvāt uh, līdzsabiedrības, esmu uh, Uh, gatavs šai komitejai uh, norganizēt uh, tiešsaistes prezentāciju, salīdzinot Lufthanzas platformu un jebkuru citu GDS, un jūs redzēsiet, ka ir atšķirīgs saturs, ir atšķirīgi lidojumu piedāvājumi un arī cenu piedāvājumi. Un tad jūs uzdosiet sev jautājumu, paga, paga. Mēs piedāvājam jaunu tehnoloģiju, kas uh, ir atpalikusi no tās augtās vecās tehnoloģijas, vai tomēr vajadzētu mums ļaut uh, attīstīt veco tehnoloģiju, ko es minēju savā prezentācijā Amideus un 2GDS, un uh, viņi pieņem NDC standarts, tātad tas ir tikai laika jautājums. Tas ir tas, kur mēs esam uh, nonākuši. Es negribu turpināt, jo tad es sāku kļūt emocionāls runājot par izplatīšanu. Uh, bet tādā situācijā tagad esam un ir ļoti svarīgi to paturēt prātā. Priekšstādātais kundze, mans priekšlikums ir nopietns, ja šī komiteja gribētu kādu dienu redzēt e, šādu te demonstrāciju attiecībā uz to, kas ir e, pieejams pa dažādiem izplatīšanas kanāliem. Esmu pārliecināts, ka mūsu e, ceļojuma aģenti būtu gatavi to jums parādīt. Paldies! Paldies! arī par eh, atbildēm uz šiem salīdzināmiem jautājumiem, un es domāju, ka eh, jautājumi ir izskaidroti ļoti labi līdz šim, bet es uzdošu pēdējo, un tas eh, attiec uz jums, Urskungs, jo, manuprāt, IATA pārstāv visas līdzsabiedrības, mazās un lielās. Bet līdzsabiedrības tiek grupētas pēc lielumiem, un šeit mēs ķeramies pie lietas pašas būtības, jo, manuprāt, atkarībā no lieluma līdzsabiedrībām nav viena un tā pati biļešu izplatīšanas stratēģija. Un, manuprāt, lielajām kompānijām piemīt kapacitātes veidot eh, pārdošanas platformas, eh, kas ir viņu pašas platformas. Un Šeit viss kļūst eh, sarežģītāk mazajām līdzsabiedrībām, kurām ir jāvēršas pie um, starpniekiem, vai tās būtu ceļojuma aģentūras vai neatkarīgie biļešu tirgotāji. Jūs norādāt, ka atsevišķi līdzsabiedrības ir ieviesušas papildmaksas mm, eh, biļetēm, kas tiek iegādātas pie starpniekiem, kā rēģē mazākās līdzsabiedrības. Un tās ir jūsu locekļu vidū, jo šeit parādās problēma. Es atbildēšu jums franču valodā. NDC ir standarts, kurš ir pieejams visām līdzsabiedrībām. Norādu, ka tā pieņemšana vienlīdzīgi notiek lielajās un mazajās līdzsabiedrībās. Tas nav maz lielos uh, aviokompāniju klubs tajā ir jau 60 certificētas kompānijas. Tas nozīmē, ka ģata no tām saņem uh, um, paziņojums par NDC validāciju. Tas liek domāt, ka NDC ir laba iespēja elektroniskajai izplatīšanai. Tālāk jūs runājat par starpniekiem. NDC netiek veidota uh, lai kalpotu kā starpnieku. Aģentūras var izmantot NDC un rezervācijas sistēmas, var izmantot NDC, bet ir, ja tie ir ekonomiskie nosacījumi, kur atšķiras. Un, un protams, līdz sabiedrības ir atvērts tam, lai visi nozare izmantot šo standārtu. Tālāk ir jābūt būtiskiem agriģējošiem elementiem, kas ir vieta tirgu un arī eh, labam salīdzinājumam starp līdzsabiedrību cenām. Tāpat eh, līdzsabiedrības ir lielā mērā atkarīgas no ceļojuma aģentūrām. Eh, biznesa ceļojumi ļoti lielā mērā ir ceļojumu aģentūru rokās, Karlsona, Vagona, Lī un citi Eh, uzņēmumi ir eh, nodarbojas ar šīm lietām un eh, ir ļoti noderīgi, lai šie izplatītāji pieņemtu NDC un gan MX, gan Carlson, gan BCD ir devuši jau savu atbalstu, bet kāpēc vēl NDC nav ieviest, tāpēc, ka rezervācijas sistēmas nav gatavas, lai varētu šo saturu īstenot. Paldies! Vai vēlaties rēģēt uz uh, Ursa kunga sacīto? Tango kungs. Runājot par uh, vidutājiem, šeit nav runa par jaunu starpnieku veidošanu, bet jaunu kanālu veidošanu. Un mēs runājam par to, ka citiem tirgotājiem tiktu Eh, kuri vēlētos tālāk pārdot lidojumus. Tā ir sarežģīta lieta, gādā eh, es ir sarežģīta lieta, eh, būt par jata aģentu, akreditētu, maksā dārgi, bet ir daudzi, kuri vēlētos tirgot lidojumu, un šodienas sistēmas to apgrūtina, tāpēc mēs pastāvam. Šeit nav runa par vidu tā celšanu, bet trīs svarīgie burti ir nevis NDC, bet APE. Un šeit ir jāmainās. Uh, stratēģijai. Ikvienam ir eh, savs API, un esošās līdzsabiedrības pieturas pie modeļa un turpina izstrādāt API. Un tādā veidā vietie pārvadātāji pieslēdz eh, GDS metameklēšanai, bet tas nenozīmē vidutāju atcelšanu, bet tas nozīmēšu uh, Tas nozīmē savienošanu atšķirīgā veidā. Debrosta kungs, priekšsēdētāji, jūsu analīze ir pareiza. Starp 240 jata locekļiem ir ap 20, kuriem ir finansiāli līdzekļi investēt NDC liela reģionālo daļu, un paldies Dievam, Eiropā mums tādu ir daudz, jo tās ir ļoti svarīgas atsevišķām Eiropas teritorijām, un pateicoties tam mums mums ir daudz vairāk savienojumu uh, Eiropā tiešo nekā savienotajās valstīs, kur lielākoties vienmēr ir jāpārsēžās. Tāpēc ir mazās, uh, mazās līdzsabiedrības, bet eh, tām nevienmēr ir līdzekļi investēt jaunajā standartā. Turklāt 80% no izplatītājiem nebūs, varbūt nebūs līdzekļu ieguldīt jaunajā standartā. Taču paturēsim prātām, kā izplatīšanas um, apritē jums ir vesela rinda spēlētāji, front office, back office un tā tālāk. Un tas viss tiek pārcelts uz jaunu standārtu, kas pieprasa ievērojams investīcijas, bet kur tad ir peļņa, izņemot tas, ka e, tirgus kļūst caurskatāmāks un sarežģītāks. Nolankungs, vai arī jūs vēlaties rieģēt? Manuprāt, šie, šīs norādes ir pilnīgi pareizas, ir ievērojams izmaksas. Es jau pirmīt gan sacīju kā tiek iest, iestrādāti jauni risinājumi, e, patērētājiem ir caurskatāmība, un viņiem ir iespējas gūt e, pilnu skatījumu. Kungi, es jums pateicos par dalību, un mēs pārējām pie nākošā apaļā galda, bet tagad aplausus mūsu visiem. Allez, nous continuons. Et je... Turpinām darbu. Un es aicinu nākošā apaļā galda dalībniekus. Aicinu jūs ieņemt vietas. Alors, je vous les présente. Nosaucu dalībnieku Skruitkungs. Jūs esat klāt. Jūs pārstāvat Eiropas pasažīru federāciju. Klēner kungs, Eiropas tehnoloģiju un ceļojumu pakalpojumu asociācijiem, un Kristofs Disārs, kuru mēs jau pazīstam, jūs vadāt, jūs esat e, nodaļas vadītājs MUV ģenerāla direkcijā. Mūsu otrais apaļais galds ir veltīts uh, neutralitātes un caurskatāmības panākšanai. Pastāv biļetu tālāk pārdošanas jomā eh, konkurence starp neatkarīgajiem eh, tirgotājiem un līdzsabiedrībām, jo ļoti bieži līdzsabiedrības ir, ir kļuvušas par paša savu biļešu tālāk pārdevējiem. Iesākumā mēs redzējām ka parādās jauni spēlētāji neatkarīgās biļešu iegādes vietas tieši saistē vai, e, kā to dēvē savādāk, e, CRS, jeb rezervācijas sistēmas. Un šeit nav nekā neparasta, bet ir jāatrod pareizie noteikumi, lai panāktu veselīgu konkurenci starp visiem spēlētājiem. Un lai beigās ieguvējs būtu patērētājs. Jo šeit mēs strādājam pie leģislatīvā darba mūsu pilsoņu interesēs un Tomēr pēdējā laikā mēs redzam, ka ir līdz sabiedrības, kuras paredz piemaksas pie biļetes, vai nu tā ir piemaksa pie neatkarīgā Biļešu tirgotāji šai sakarā ir iesniegt sūdzības Lufthansa gadījumā, un tas eh, par to tika runāts iepriekšējā eh, apļajā galdā, eh, jo biļetes pie viņiem uz vietas ir mazāk lētāks nekā CRS, līdz ar to ceļotājs ir spiests iegāt tāds biļetes tieši pie Lufthansa. Bet, ja ja līdzsabiedrība ir izveidojusi savu biļešu iegādes sistēmu, tad tai būtu jātiek, e, tā būtu jāuzskata par rezervācijas sistēmu, lai būtu vienlīdzīgi konkurences nosacījumi. Tāpēc e, es ļoti priecājos ar jums tikties mūsu šajā otrajā paļā galda diskusijā, kurā izskanēs jautājumi. Kā Tas tā nāk, ka komisija jau trīs gadus strādā, lai izskatītu sūdzību attiecībā uz rīcības kodeksu. Kas tam pamatā? Kāpēc? Komisija savā laikā to ir noraidījusi. Patērētāji var jautāt, kāds, no kādiem apsvērumiem jūs vadījāties. Tāpat nereti ir jāskaidro, ka rīcības kodeks ir novecojis un tas ir jāpārskata. Kad tas tiks pārskatīts, ja tas ir novecojis, vai tas ir spēkā vai nav, un ja, un ja tas ir novecojis, kāpēc tas nav ticis pārskatīts. Un ķeramies pie lietas, uzsākam debatas, turklāt es domāju, ka no šī otrā apaļā galda mēs varēsim celties ar patiesiem risinājumiem. Bez kavēšanās mēs sāksim, dosim vārdu vispirms patērētājiem. Jūsu rīcībā ir vēl aiziet septiņas minūtes sakarā ar laika sargātāju Arienu. Paldies, priekšsēdētājs! Paldies par izaicinājumu! Es uzstājos! Eiropas pasažieru federācijas vārdā. Pāriesim pie nākošā attēla, kurš vēl nav redzams. Eiropas pasažieru federācija ir ar biedriem 21 Eiropas valstī, 38 eh, da, mm, organizācijas un mēs pārstāvam pasažieru intereses dažādās institūcijās. Mēs skatām dažādus transporta veidus, autobusi, vilcieni, jūras, gaisa, un e, šeit jūs redzat attā, attēlu, kur ir mūsu aktīvās valsts. Esmu Ariens Kroits, kādreiz es strādāju Nīderlandes transporta asociācijā, esmu profesionāls menedžeris un tas ir mans darbs. Pāriesim pie nākošā attēla. Kādas ir pasažieru vajadzības? Pasažierim ir nepieciešama informācija par trim lietām. Tā ir jābūt drošai pārt sarakstiem, izmaksām, nevis cenām un rezervēšanu. Jums ir vajadzīgas šīs trīs lietas, pirms jūs dodaties ceļojumā, to noskaidro ik viens pasažieris, kādi ir saraksti, kādas ir izmaksas un cik maksā man biļete. Bet realitāte ir tāda, ka nav pilnīgas informācijas par sarakstiem, Piemēram, nākošie mēneši, mēnesī man ir jādodas no Amsterdams uz Oslo, bet es vēlos noskaidrot sarakstus, es varu skatīties kā LM, nu, noskaidrot viņu lidojumus, pie SAS viņu lidojumus, un es visdrīzāk pārbaudīšu tīmekļa vietnēs, kur ir informācija par lielāko daļu līdzsabiedrību, jo nereti pat šajos eh, gadījumos nav visu uh, līdzsabiedrību. Rienairs tiek izslēgts, īzīdžets tiek izslēgts, nereti kādas tad ir alternatīvas. Uh, Stāvoklis ir sarežģītāks, runājot par izmaksām. Izmaksas nav tas pats, kas cenas. Vēzinām visi šos reklāmas paziņojumus, kā varat lidot no Amsterdamas uz Oslo sākot ar, un mēs redzam smieklīgi zemu cenu, kas nav reāla. Bet reāli nav caurskatāmības par izmaksām. Ir milzīgas piemaksas jo tiek piebilst, ka kā pasažierim būs jāsaskars ar piemaksām. Ir ekstra piemaks, papildumaks par bagāžu. Atsevišķos gadījumos par 10, citos par 20 kg, tie var būt 23 vai 30 kg. Un jums ir krietni vien jāpameklē, lai noskaidrotu, par ko jūs maksājat. Nereti bagāža maksā dārgāk nekā pasažieris, vismaz tas um, tā summa, kas ir jāmaksā. Tālāk mēs nākam, nonākam pie rezervēšanas izmaksām. Nīderlandē daudzi maksā pēc savas sistēmas, bet ja Beļģis grib maksāt caur Nīderlandes sistēmu IDL, tad eh, tas nevar to izmantot, viņam būs jāmaksā ar kredītkarti, un tālāk ir slēptās izmaksas. Cilvēki neceļo no lidostas uz lidostu. Vairums lidostu ir ļoti garlaicīgas vietas. Manā gadījumā, ja es e, dodos uz Oslo, tāds no Arhus, e, Arnusas, kur es dzīvoju, ir jādodas uz lidostu un es apzinos, kādas man būs izmaksas, bet pēc nonākšanas Oslo man ir jādodas uz nelielu pilsētiņu, Neterdālu, Oslo piepilsētu, Un tad, kā man tik līdz turienei ar taksometru, kas varētu maksāt ļoti dārgi, eh, ar autobusu, bet kur tas apstājas, un kā man to apmaksāt Oslo? Es varu doties ar vilcienu, ir divi no Oslo. Uh, lidostas viens no tiem maksā ļoti dārgi, ļoti ērts. Uh, Un tad ir valsts eh, vilciens, iet retāk, mazā, eh, maksā lētāk. Bet biļete dar viss caur Oslo. Kā man noskaidrot šīs slēptās izmaksas, jo tās veido izmaksas, ceļojuma izmaksas kopumā? Nākošais attēls ko mēs kā pasažieri vēlētos saņemt. Protams, informāciju viegli pieejam par visām līdzsabiedrībām, lai jūs zinātu, ko jūs varat rezervēt, kur to var atrast. Mēs vēlamies caurskatāmību izmaksās, lai būtu skaidrs, ko mēs un par ko maksājam. Mēs vēlamies, lai nebūtu atšķirību rezervācijas kanālos. Šī Piemaksa Lufthanas gadījumā ir ļoti slikta doma, un ja komisija to neapturēs, tā izplatīsies. Un nākošais punkts. Mēs vēlamies informāciju par pasažieru tiesībām. Es novērojis, ka Eiropas parlaments ļoti aktīvi strādā pie pasažieru tiesībām, bet kā cilvēki var to pārzināt? Piemēram, ja es rezervēju pie ceļojuma aģentūras, aģenta, eh, kur es varu vērsties pretenzī gadījumā, pie līdzsabiedrības, pie aģenta, ir ļoti svarīgi cilvēkus informēt par viņu tiesībām un piekļūt šīm tiesībām, kā viņas tā kā viņi var tās izmantot. Tas ir ļoti nodarī, no, būtiski no patērētāja viedokļa. Ir jābūt informācijai par e, ceļojumu tālāk, e, izējot no lidostas, un tas ir ļoti svarīgi. Paldies, un paldies, ka respektējāt savu runas laiku, un tālāk es dodu vārdu mūsu nākošajiem runātājiem, kas ir Kristofs Klīres uz septiņām minūtēm. Uh, Paldies, priekšsētājs kundze. Paldies, ka varu šeit uzstāties. Šī... Esmu strādājis deviņas gadus, un šī ir man pēdējā uzstāšanās reize. Biju ļoti aktīvi iesaisties dažādā sadarbības veidā ar visā šajienas auditoriju un ceru, ka nākotnē arī tāpat veiksmīgi sadarbosimies. Es esmu ECA pārstāvis ceļojuma dažādu kompāniju tehnoloģiskie risinājumi. Jūs redzat ļoti dažādas kompānijas šeit uzskaitītas. Un es gribu šodien vairāk runāt par CRS rezervācijas sistēmām, par rīcības, rīcības kodeksu un kā tas ir attīstījies un kāda būs nākotne. Nākamā slīdne, kā Vandekampa kungs uzsvēra, Tās bija līdzsabiedrības, kas izveidoja ceres sistēmas. Tas notika 70. un 80. gados. Un praktiski tad, kad Eiropas Savienība nolēma veikt deregulāciju aviācijas sektorā, tika noteikts, ka mums ir nepieciešama garantija tam, ka notiek uh, konkurence konkurences godīgas apstākļi un arī patērētājiem. Un tas bija brīdis, kad CRS tika izveidot, lai novērstu to, ka līdzsabiedrības iegūst pārliecīgu tirgus dominējošo sit situāciju. Un lai varētu arī jauni aktieri iesaistīties šajā tirgū. Uh, Tas noved pie neutralitātes, pie caurskatāmības informācijas ziņā, pie atvērtības tirgū, pie plašākas konkurences un zemākām cenām patērētājiem. Uzklausīt dažādas komentārus par rezervācijas izmaksām. Ir neatkarīgs pētījums, ko apvienotajā karalistē ir veicis viens no uzņēmumiem un salīdzinājis tiešos un netiešos izmaksas, un mūs nepārsniedz, nepārsteidz tas, ka netiešā uh, rezervācija ir ļoti uh, efektīvs veids, kā rezervēt saturu. Un tiešām konkurē ar tiešo uh, rezervēšanu. Viena no ļoti lielām līdzsabiedrībām mēs visu uh, to zinām uh, no Austrijas prasīja papildus izmaksas un viņai prasi, še, viņiem uzdeva jautājumu un prasīja, kādēļ šāds, šāda piemaksa tiek prasīta. Un tiesai vēl nav iesniegti šādi pamatojumi, kādēļ piemaksa tiek prasīta. Nākamais. Nā, pēdējo 10-15 gadu laikā interneta attīstības rezultātā aizvien vairāk patērētāji izmanto un redz dažādus uh, uh, piedāvājumu veidus, daži ir vairāk regulēti, citi uh, ir uh, pašu līdzsaviedrību uh, rezervācijas uh, kanāli, un uh, jāsaka, ka šī konkurence ir ļoti nozīmīga, un jāsaka, ka platformas ir um, regulētas, mazāk regulētas vai arī pašu līdzsaviedrību. Tā tad var arī rezervēt tieši tātad CRS, ja runā par to, ka tā ir sastrēguma vieta vai GDS ir sastrēguma vieta, nu tad tas ir pārspīlēti, manuprāt. Nu, vismaz tā to sakot. Nākamais mēs runājām par uh, piemaksām. Tas ir uh, simptoms tādai plašākai problēmai, un tā ir uh, diskriminācija. Tā var būt uh, piemaksu veidā, vai arī diskriminācija satura piegādes ziņā, kāds saturs kādam rezervācijas kanālam tiek piedāvāts. Un jūs teiksiet, vai tad līdzsabiedrībai nav tiešām tādas brīvības lemt, kā tad tā veido savu biznesu un ar kādu, kādā veidā izplata savas biļetes. Tas ir apsvērums, kas būtu jāizvērtē un jāpadomā. Taču raugoties uz to, kur ir patērētājs, viņam situācija fragmentētā tirku nav tik ļoti veiksmīga, ja viņš vēlas vienā vietā salīdzināt visus piedāvājumus, kādi pastāv. Jo tikai šādā veidā šī uh, otra uh, tirgus uh, puse var kaut kādā veidā tiek disciplinēta. Kā jūs gribat uh, panākt tādu uh, plašāku uh, Uh, konkurenci uh, līdzsabiedrību ziņā, ja nav caurskatāmības un nav uh, kontrols. Tas noved dažkārt pie tā, ka vairākas pla, lielas līdzsabiedrības kontrolē uh, rezervācijas tirgu, samazina uh, konkurenci, un mēs dažkārt jau to redzam. Tās uh, lid sabiedrības, kurām ir neliela a, tirgus daļa, a, var a, uzlabot sit, a, situāciju, novēršot a, rezervācijas a, sistēmas a, um, a, dominanci. Un ja patērētājs nolēmj, ka a, tieši no a, lid sabiedrības pirks, tad šāda iespēja pastāv un tā ir viņa iespēja. Taču, ja patērētājiem ir sarežģīti salīdzināt, un tie, kas vēlas salīdzināt, un, manuprāt, viņiem ir tiesības salīdzināt, tad tā ir nopietna problēma. Nākamais ļoti konkrēti sūdzības. Un pirms trīs gadiem uh, jau tika izvirzīts uh, pret Lufthansa par piemaksu. Kristof, es zinu, ka nu, jums ir, teiksim, um, lielāki lēmēji, taču neuzņemiet to personīgi, bet acīm redzot, komisija jau trīs gadus mēģina izvērtēt šīs sūdzības un ir noraidījusi. Nu, būsim skaidri par to un pieņēma lēmumu net neuzspiest noteikums, jo noteikumi var mainīties noteiktā brīdī nākotnē. Un ja tā ir jaunā norma, nu tad likumdošanas uh, spēcināšana ir pilnīgi neefektīva. Un kādēļ jūs šeit uh, veidojat likums, ja tie netiek uh, izmantoti un pielietoti? Tā tad vēlreiz aicinu komisiju pārskatīt lēmumu un uh, pieturēties pie likumdošanas. Uh, kad tā ir spēkā, likumdošana jāpielieto, uh, kamēr tā ir spēkā. Uh, Man ir maz laika, taču vēl trīs eh, jautājumi, ko vēlos uzsvērt. Nākotnes rīcības kodeks, varbūt, ka to sauks kaut kā savādāk, tam vajadzētu ievērot tos jaunos uh, rezervācijas uh, veidus, kādi ir uh, izveidojušies, kādi ir radušies. Tad ir jānodrošina neutralitāte, pieeja informācija un caurskatāmība, jo, kā jau teicu, nu kāda uh, ir likumdošanas loma, ja tā netiek uh, pielietota. Un jebkurai nākotnes likumdošanai jābūt uh, ieviestai uh, noteiktā laikā, lai būtu uh, likuma uh, un juridikcijas drošība visiem sektorā iesaistītajiem spēlētājiem. Paldies! Paldies! Uh, Klenera kungam pēdējais runātājs Dusārkungs, septiņas minūtes. Paldies, priekšsēdājs kundze. Ļoti labprāt uh, uzstāšos, un šī ir ļoti interesanta saistoša diskusija uh, reize. Visiem maz laika, un es arī tāpat pieturēšos pērīcības kodeksa par uh, 2009. gada regulējumu numur 80. Decembrī 2019. gadā tika pieņemta lēma par izskatīšanu un par cenu un izmaksu caurskatāmību. 2017. gadā komisija jau prezentēja mūsu ceļa karti par to, kā vērtējam situāciju, un nākamo nedēļu laikā sāksies a, publiska apspriešana līdz a, šī gada oktobrim tā turpināsies, un šie jautājumi tiks a, skatīti ļoti nozīmīgi. Šīs, šīs darbs tiks veikts, to veiks konsultanti, ko esam izvēlējušies, un viņi um, apjautās uh, kompānijas un lielākos uh, spēlētājus. Uh, uh tika pieņemts lēmums par šo izvērtējumu jau martā. Jaunais uh, rīcības kodeks teksts tiks uh, diskutēts un tiks analizēts ar nākamā sasaukuma deputātiem, uh, ar šī sasaukuma deputātiem to nepagūsim. Mēs vēlamies, uh, lai šis uh, teksts, ko sastādīsim, atbilstu uh, attīstības tendencēm tirgū, nekas nav mainījies šajā punktā, un lai inovācijas, progress rezervācijas sistēmās tiktu pareizi atspoguļots. Ir pārāk agri par izvērtējumu rezultātiem runāt, jo šis izvērtējums tagad tikai tiek sākts šo pēcpusdienu un jau pirmajā diskusiju raundā ar sektoru pārstāvjiem. Uh, vairāk nozīmīgi principi tika iezīmēti. Un nākotnes diskusijās tie būs nozīmīgi. Pirmkārt, jā, visā, visā šajā sektorā kopumā uzņēmumiem ir iespēja izvēlēties, brīvi izvēlēties uh, savus uh, distribūcijas kanālus. Otrkārt, ir skaidrs, ka visi operatori tirgu ir pakļauti vieniem un tiem pašiem noteikumiem. Un šeit Sīra un Amadeus uh, strādā balstoties uz noteiktiem uh, noteikumiem, bet citi operatori nepakļaus tieši tiem pašiem noteikumiem. Un jautājums, vai uh, būtu jāmaina situācija vai jāiejauc šajā situācijā? Nu, tas tāds ļoti būtisks un interesants jautājums. Tāpat arī uh, Šo pēcpusdienu redzējām, ka ir dažādas rūpes un caurskatāmība viena no tām, jo iekšējā tirgu, protams, ka vēlamies būt ļoti veiksmīgi, un iekšējā tirgu jāatbalsta patērētājs, kuram ir jādod iespēja salīdzināt uh, izmaksas un cenas. Tam jābūt uh, darbam, kas tiek turpināts. Vēl papildus piektais pants spēkā esošajos nosaukumos prasa, lai rīcības koduktu ievēroti visas uh, rezervācijas un visas kompānijas, lai cenas tiktu parādītas neitrāli un caurskatām. Tās ir diskusijas, uh, kas arī vēl būs nākotnē. Un kā Klenerkungs uh, jau nesen teica un uzsvēra, ka nevaram aizmirst, ka Rīcības kodeksta izvērtējums notiek tādā kontekstā, kad notiek, zinām, koncentrācija. Konkurence noteiktos maršrutos ir sarežģīti uzturama. Un jāsaklabā a, maksimāls a, konkurences apstākļi, šajā jomā. Un cenu uh, un izmaksu salīdzināšanas uh, iespēja jābūt saglabātājiem patērētājiem. Mēs esam diskusiju sākumā par šiem punktiem. Un uh, ievērosim dažādos viedēkļus. Paldies! Paldies, tūlīt pat sāksim diskusijas par šiem jautājumiem. Klons kundze, jūs vēlties sākt, tad lūdzu jums vārds. Jā, paldies, paldies par uh, jūsu teikto. Un es domāju, ka um, varētu jums uzdot arī tos pašus jautājumus, ko iedevu, uzdevu iepriekšējiem runātiem. Bet uh, gribētu pajautāt. Ir bijušas sūdzības. Uh, no CRS, no piedāvātājiem par šīm papildmaksām eh, kādai eh, šai līdzsabiedrībai no Vācijas šīs 16 eiro piemaksa un ir bāžas un varbūt pat vairāk kā bāžas un tas izplatās arī uz citām avio sabiedrībām. Uh, Bet ko es nesaprotu? Es saprotu, ka jūs veicat pārskatīšanu, uh, Dusārt kungs. Kāpēc jūs nevarat izmantot tagadējo rīcības kodeksu, lai izvērtētu šo konkrēto sūdzību, jo jūs izklāstījāt, kādas jums ir ceļu kartes paredzētas, konsultācijas, mēs, uh, šis parlaments um, nestrādās kādu laiku, un tad būs jauna komisija. Un es zinu, ka tas viss aizņem laiku. Tas varbūt būs 2019. gada beigās vai 20. gada sākumā, kad tas atkal tiks skatīts šajā komitejā. Un eh, tehnoloģijas ļoti ātri attīstās, un ja šī piemaksa, ja šī praksa izplatīsies arī uz citām līdzsabiedrībām, eh, par to būs jāmaksā patērētājiem. Es nezinu, kas tālāk notiks, vai tā būs vai nē, bet tās ir tās bažas, kas mums ir. Varbūt jūs varētu izskaidrot, kāpēc nesat varējuši rīkoties balstoties uz tagadēju rīcības kodeksu. Uh, Un eh, Klenerkungam gribēju pajautāt par šo piemaksu, ko jūs minējat. Kurš par to tagad maksā? Eh, vai tas ir patērētājs galu galā, kas par to maksā? Eh, jo te arī runa par caurskatāmību. Uzklausot šīs debatas, uh, Es iedomājos, ka mēs varētu diskutēt tikpat labi arī par uh, lidostām un uh, piemaksām, kas tur ir. Bet tas ir kaut kas tāds, kas patērētājiem nav īsti skaidrs, vai tie tiešām ir patērētāji, kas to tieši maksā. Paldies, Klūns kundze. Tapardēls kundze, lūdzu jums vārds. Uh, președintă, mulțumesc și celor care participă la... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribu pateikties visiem šīs diskusijas dalībniekiem. Kolēģi noteikti atcerēsies, ka mēs jau pirms kādu laiku runājām par šo te problēmu, ka ir šīs piemaksas, ko prasa zināmas līdzsabiedrības, un tā ir praksa, kas pārkāpj caurskatāmības principus attiecībā uz ceļojuma izmaksām. Turklāt eh, tas ir uh, apdraudējums uh, gaisa Um, transporta pakalpojumu vienotiem tirgumu Eiropas Savienībā. Un tas ir pretrunā patērētāju interesēm. Mēs tātad esam vienotajā tirgū un uh, digitālajā laikmetā, un taču patērētājiem ir jāspēj tieši saistē gūt informāciju par izmaksām. Uh, Mans jautājums ir, eh, cik liela daļa patērētāju klientu eh, zina, ka viņi maksā par vienu vai otru pakalpojumu kādu piemaksu par bagāžu un tā tālāk. Manuprāt, tas būtu tikai dabīgi, eh, ka patērētāji mm, zinātu, ko viņi maksā, bet liela daļa tomēr nezina. Un es gribētu teikt, ka tas ir pretrunā tagadējiem rīcības kodeksam. Uh, Jā, protams, komisija saka, ka uh, šis kodeks tiks pārskatīts, bet kas tad tagad notiek? Mūsu priekšā ir pastāvoša problēma, un tā ir jārisina. Nevar vienkārši um, atvairīt un teikt, jā, nākotnē uh, rīcības kodeks tiks mainīts, un tad problēma tiks atrisināt. Tātad man ir ļoti skaidri trīs jautājumi komisijai, un es ceru, ka es saņemšu skaidru atbildi. Jā, līdz šim nav saņemta vēl atbilde, un tāpēc es uzdodu šos jautājumus. Ko komisija darīs, lai panāktu, ka pastāvošie noteikumi tiek ievēroti? šeit nav pienācīga reakcija no komisijas puses, un vai jūs nedomājat, ka to var interpretēt kā uh, tādas negodīgas prakses atbalstu? Tā ir prakse, kas pārkāpj caurskatāmības principus un vēršas pret patērētājiem. Uh, Nu, kā tad tā var pieļaut, ka šāda prakse var būt par precedentu eh, citām jomām? Un pēdējais jautājums, kādus konkrētus pasākumus komisija var veikt, lai nodrošinātu to, ka uh, Līdzsabiedrību pakalpojumus var izmantot eh, bez finansiālām sekām. Mēs nerunājam par eh, dažiem patērētājiem, tie ir miljoniem pasažieru Eiropā. Tātad miljoniem pasažieru skar šī problēma, viņi zaudē naudu, un kur tad nonāk šī nauda? Tā ir eh, patērētāja nauda, kura kabatās tad viņa nonāk. Mēs, kā, um, mums kā Eiropas likumdevējiem, ir jāaizsargā patērētāji. Paldies! Paldies, Tapadēls kundze! Rikē kungs, jūs negribat izteikties. Es tomēr gribētu atgriezties kā šīs komitejas priekšsēdētāja. Mani pārsteidz Eiropas komisijas lēnums. Es nespēju saprast, un jūs man, eh, Dusārt kungs, eh, izskaidrosiet, ka uh, trīs gadus DigiMove skata šo te sūdzību rīcības kodeksta kontekstā. CRS uh, Un jūs to noraidījāt, bet jūs neredzat, ka Lufthansa ir nelegāli rīkojusies. Jūs sakāt, jā, ir rīcības kodeks, kas ir novecojis, un tas ir jāpārskata, bla, bla, bla, bet nu pagaidiet šeit ir tāda būtiska problēma. Es jums to saku, jo Tad, kad pilsoņi paraugās uz patērētāju tiesībām, tad viņi prasa mums, likumdevējiem, ko jūs darāt. Un jūs tagad trīs gadus uh, neko nesat panākuši. Tātad man ir vairāk jautājumu. Visi šajā komitejā aizstāv um, digitālo pakalpojumu pamatprincipu, kas ir neutralitāte. Tātad, vai mēs varam uh, uzskatīt, ka komercātiecības starp līdzsabiedrībām un šīm te datorizētajām rezervācijas sistēmām, CRS, tādām kāds tas ir, eh, ka tas var nodrošināt eh, tīklu neutralitāti. Tas ir mans pirmais jautājums komisijai. Otrakārt, runājot par sūdzības iesniegšanu TTSA iesniedza 2015. Uh, gada septembrī sūdzību pret Lufthansu. Es atgādinu, uh, ir steidzami jārīkojas, un es nesaprotu, kāpēc jums ir vajadzīgi bijuši trīs gadi, lai izskatītu šo sūdzību, jo tas ir steidzami. Jo ir skaidrs, ka, uh, ka tur ir problēmas, un ko, ko tad, kas tur tiek darīts. Un pēdējais jautājums tieši Eiropas komisijai. Uh, kādi pasākumi un eh, kad varētu tikt gaidāmi attiecībā uz rīcības kodeksu, eh, uz tā pārskatīšanu, ko jūs paši nosaucāt par novecojušu. Tātad jūs uzskatāt, ka tas ir novecojis, un jūs sakāt, tas ir novecojis, tad mēs neko nedarām. Tātad tā ir tāda pamat problēma. Vai ir citi jautājumi? Nē. Tad tagad došu vārdu visiem mūsu eh, vis, viesiem Eh, kurš sāks? Labi, Eiropas komisija. Jūs esat eh, viens no cilvēkiem, kas strādā Eiropas komisijā. Jūs nepārstāvat Eiropas komisiju, lūdzu. Paldies par šiem ļoti tiešiem jautājumiem. Un arī man atbildi būs ļoti tieša. Par sūdzību Lufthānazes un piemaksas sakarā. Šī lieta tikas izmeklētā, labu laiku, jāņem vērā arī teksta sarežģītība un uh, visi jautājumi, kas attiec uz biļešu tirzniecību. Šajā sakarā ko, tika sagatavoti iepriekšējie galvā. Tika ņemti tie vērā, un tagad komisija atbildēs uz šiem iepriekšējiem secinājumiem, un pagaidām es nevaru šajā sakarā galīgu atbildi jums sniegt. Kā saka mans ģenerāldirektors, tas pārsniedz manu algas lapiņu. Eh oui, merci. Concrète. Paldies eh, konkrēti par Klūnas kundzes jautājumu. Jūs jau uzdevāt eh, jautājumu, kurš maksā? Atbildi ir patērētājs, un eh, jūs ātri vien varat sarēķināt to, kā šī milzīgā Vācu pārvadātāja grupa ir notiekusi piemaks visiem netiek, netiešajām rezervācijām praktiski trīs gadu garumā, un tas ir balstīts uz publiski pieejamu informāciju no gadu pārskatiem. Jūs ņemat biļešu skaitu, dalot to rupi runājot uz pusi, jo aptuveni vienu no divām biļetēm tiek tirgots ar starpniekiem. Jūs pareiziniet to ar 16, un jūs redzat, kāda ir piemaksa pie biļetes. Pa to laik ir parādījušās citas piemaksas, jo šeit eh, līdzsabiedrības ir ļoti radošas pār rezervēciju, pār bagāžu, pār uh, citām lietām, bet kopumā šeit mēs varam rēķināties ar, uh, seš, uh, ap, ar aptuveni miljārdu eiro kas ir iekasēts, jo Lufthansa turklāt ir ļoti aktīva līdzsaviedrība gan Eiropā, gan arī ārpus tās, gan ievadot, gan izvadot, eh, kā ienākošā, gan kā izajošā. Jūs varat iedomāties, cik šeit ir patērētāji. Paldies! Eh, pilnīgi pareizi. Tas ir patērētājs, kurš maksā piemaksu. Jūs varat to sarēķināt, ja jūs esat saprātīgs patērētājs, jūs salīdzināt cenas, rezervējot pie Lufthansa vai KLM un pie starpnieka, jūs redzat, kāda ir atšķirība, bet ne ik viens patērētājs ir tik saprātīgs. Paturiet prātā to, ka ļoti daudz cilvēki nav tik godri, lai internetā atrastu, kāda ir vislabākā cena. Un eh, Mm, ceļojuma aģenta, aģenti pats internetu laikā ir ar ļoti nozīmīgu lomu. Tāpēc daudziem, un turklāt daudziem cilvēkiem ir vajadzīgi citi rezervācijas un informācijas kanāli internets. Vai vēl ir jautājumi? Man ir vēl viens jautājums. Es Nesmu mierā ar komisijas sniegto atbildi. E, protams, Lisārkungs, tas, e, es ar to nevēršos pret jums, es e, varu piekrist deputātei Tarpadēlai. Jūs sakāt, es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo tas pārsniedz man algas lapiņu. Mēs, mums ir vajadzīga atbildi, mēs uzaicināsim to, kas, atru, kas ir jūsu augstāk stāvošais. Mums ir jāatskaitās Eiropas pilsoņu priekšā un. Uh, Viņi nesaprot notiekošo. Tātad mēs arī vēlamies caurskatāmības jautājumu, bet es saprotu visārkungs, ka tas neietilpst eh, jūsu kompetencijā. Mēs redzēsim, kas, eh, kurš varēs sniegt mums šo atbildi. Sārkungs, paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums un piedalījāties šajā spēlē. Klēnerkungs, paldies, Krenkungs, paldies un katrā ziņā Mēs tagad visi varam aplaudēt jums un pateikties par to, ka uzstājaties mūsu komitejā. Turklāt šis ir temats, pie kura mēs tikai sākam strādāt. Allez, nous continuons notre programme. Turpinām programmu. Un Continue. turpinājumā mēs skatām Roberta Zīles ziņojumu. Zīles kungs, paldies, ka esat es, eh, gatav, bijis gatavs jūsu tematu pārlikšanais vēlāk, bet arī vienlaicīgi sveicam mūsu vidū e, jaunieti, meitenīti Kamilu, kur ir eh, ieradusies zālē Kamila nāc palīdzi man vadīt šo pēdējo sēdi kopā ar mani. Para, para. Madame Vieux, elle peut venir. Vai dep deputāts Jē, vai eh, šī meitene drīkst sēdēt man blakus? Man ir tomēr jāpalūdz atļauj mammai. Cik tev gadu, kam ir desmit ar pusi? Vai tu esi gatava? Viņa saka, ka nesmu gatava. Vai tu esi gatava? Jā, tagad viņi ir gatavi. Labi, tad mēs varam sēdi sākt. Turpināt, pareizāk sakot. Tomēr tu sasveicinies un pasaki labdien, dāmas un kungi. Labdien, dāmas un kungi deputāti. Vai nav jauki? Bet tagad ķeramies klāt. Es nezinu, vai Kamila pilnībā sapratīs jūsu ziņām, Zīles kungs, bet mēs sākam par kopīgiem noteikumiem attiecībās piekļuvi starptautiskiem autobusu pārvadātāju tirgumu. Vārds jums, Zīles kungs. Uh, thank you, mademoiselle and madame Koč. Paldies, uh, priekšsēdētāji un līdzpriekšsēdētājas kundze. Um, autobus un tās attieksmes autobus ir viens no svarīgākajiem un pieejamākajiem uh, um, transporta veidiem Eiropas Savienībā un tie uh, savieno pilsētu un lauku teritorijas, un dažkārt tas ir vienīgais transporta veids, kas ir pieejams dažādos reģionos, un tāpēc ir tik svarīgi, lai pasažieri saņemtu pēc iespējas labāku pakalpojumu. Šī ziņojuma būtība ir ļoti vienkārša. Uh, Tātad pārvadātāji, kas grib iekļūt no citām valstīm kādā tirgu, lai piedāvātu starppilsētu pārvadājumus, tam būtu jābūt iespējamam bez kavēkļiem. Un daudzās dalībvalstīs tas tā nav. Citiem vārdiem sakot, es atceros vienu eh, no mūsu kolēģiem, kas to nosauc par labu kabotāžu. Tātad eh, um, kravu gadījumā mums ir slikta kabotāža un pasažieru jomā ir laba kabotāža. Tā ir tātad ziņojuma būtība. Es domāju, ka mēs pilnīgi saprotam un arī ar darbiniekiem, pie kā, ar ko pie tā strādājām, ka tas ir izaicinājums. Mēs tikāmies ar ļoti daudzām iesaistītām pusēm, organizācijām, uzņēmumiem, valdību pārstāvjiem un arī uzturam kontaktus ar visiem ēnu referentiem un viņu darbiniekiem, lai rastu labu līdzsvaru šajā ļoti svarīgajā sarežģītajā uzdevumā. Tā pašā laikā mēs raidām signālu, ka vēlētos uh, tādu pozitīvu rezultātu, pat ja tas būs ļoti grūti nepadoties strādājot pie šī komisijas priekšlikuma. Tātad es aprakstīšu galvenās izmaiņas komisijas priekšlikumā. Ko mēs piedāvājam šajā komitejā, komitejas ziņojumā? Pirmkārt, uh, Eh, ieru, tad izmainām eh, šos te attālumus, runājot par um, publisko piedāvājumu. Eh, komisijas galvenais kritērijs ir 100 km attālums, um, kurā nevar uh, apturēt uh, citu piedāvātāju ienākšanu tirgū. Mēs uh, šeit uh, paredzam 28. grozījumā vēl papildu pasākumus. Tie ir papildu noteikumi, Eh, kad nevar eh, pieļaut ienākšanu tirgū. Pirmkārt, eh, ja jaunpienācājs traucē kādam jau pastāvošam publiskajam kontraktam, otrkārt, ja nav bijusi caurskatāma izsole, proti, ja nav uzreiz pēc pirmās izsoles beigām, pēc šitā pirmā, šī pirmā termiņa. Trešais aspekts Um, ka tas apkopo uh, rentablus un nerentablus uh, um, maršrutus. Un uh, treškārt, līgums slēgšanas tiesības tika piešķirts, izmantojot līgums slēdzēju konkursu procedūru uz laiku, kas nepārsniedz desmit gadus. Tātad, lai nevarētu būt šīs šķērs subsīdijas, tie tie jautājumi par sliekšņiem, tālāk par apturēšanu vai atcelšanu, lai nodrošinātu, ka nekādi um, ierobežojumi netiek īstenoti, tad attiecīgās dalībās ar komisijas piekrišanu var apturēt vai atcelt pat uh, šī atļauja, kas ir izsniegta, ja tas apdraud uh, publisko pakalpojumu līguma līdzsvaru. Proti, uh, pārvadātājs saņemt sešu mēnešu brīdinājumu. Mēs šeit saprotam, ka tāpat kā uh, um, dzelzceļa sektorā ekonomiskā līdzsvara jautājums vēl ir tāds uh, apšaubāms, un tāpēc mēs pilnībā saprotam, ka ir bāžas, vai te ir pietiekami daudz aizsardzības klauzulu, um, lai aizsargātu tirgu. Un uh, mēs uzskatām, ka ir jāuzticas uh, neatkarīgām uh, regulētajām iestādēm, uh, Piemēram, sabiedrisko pakalpojumu jomā tas pastāv gandrīz, es domāju, ka visās dalībvalstīs tas pastāv, ir tikai atšķirība tajā jautājumā, cik daudz struktūras ir vienā institūcijā un tā tālāk, bet to sauc par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem, un to mēs arī sagaidām šeit autobusu satiksmē. Uh, Trešais grozījums komisijas priekšlikumam ir eh, tiesības izslēgt eh, urbānās zonas, piepilsētas zonas. Īsi sakot, mēs nevēlamies iejaukties eh, iespējā šajā te pilsētas zonā, piepilsētas zonā radīt, atvērt tirgu, uh, Tātad priekšlikums ir atvērt tirgu starppilsētas attiksmē un nevis piepilsētas attiksmē, un tāpēc publiskie līgumi, pakalpojumu līgumi būtu jāspēj saglabāt, nesatraucoties uh, par to, kādas juridiskās izmaiņas uh, tas nesīs. Uh, Mēs arī uh, debatēs ar uh, iesaistītām pusēm atklājām, ka ir arī zināmas bāžas attiecībā uz iespējamu ļaunprātīgu tirgus izmantošanu. Tāpēc mēs 3. Uh, un 28. grozmē vēršamies pret iespējamu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs gribētu regulatoriem iestādēm radīt godīgu konkurenci um, pārvadātāju vidū, visādi citādi, kā jau daudzos sektoros, tā var būt, ka uh, um, ienāk jauni spēlētāji, kam ir zaudējumi, kāds par to maksā, un pēc tam cenas uh, pieaug. Mēs negribam šādas situācijas pieredzēt, tāpēc mēs to ņēmām vērā un cenšamies rast arī izcinājumu šādiem iespējamiem gadījumiem. Līdz ar to paredzam lielāks pilnvars uh, regulārajām iestādēm, ja tiek konstatēta ļaunprātīga tirgus izmantošana. Par termināļiem mēs apspriedām privātos, publiskos termināļus. Beigās mēs izlēmām piedāvāt nenošķirt privātos un publiskos termināļus, bet dalībvalsts var izlemt par privātiem termināļiem, ja šie termināļi pieder eh, tīri šim eh, terminālu operatoram. Tad tas būtu dalībvalsts ziņā ieviest vai neieviest šeit ierobežojums attiecībā uz šo terminālu. Tālāk eh, prasība izveidot. Es saprotu, ka komisija gribēja piedāvāt sākotnēji neliktu uzņēmumam reģistrēties uh, uh, attiecīgajā dalībvalstī, bet pēc garām diskusijām mēs sapratām, ka um, seši mēneši būs jādod, uh, uh vajadzētu dot sešus mēnešus uzņēmumam reģistrēties uh, attiecīgajā dalībvalstī. Um, tātad būs šis sešu mēnešu pārējais periods, bet pēc tam uh, uzņēmumam būs jāreģistrējas attiecīgajā dalībvalstī. valstī. Nākamais, eh, nākamā iespēja ir tāds liberālāks eh, režīms, tātad tās dalībvalstis, kas vēlas tirgu atvērt vairāk, varēs to darīt. Un tiesības eh, uz apelāciju tas arī ir ļoti svarīgs jautājums, jo jebkurš pārvedētājs var uh, iesniegt uh, prasību, piemēram, apelāciju pret kādu uh, iestāžu lēmumu. Uh, Jā, es saprotu, ka šis ir tāds uh, kontroversiāls ziņojums. Es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus. Uh, ir dažādas uh, bāžas, jo mums ir ar pirmo mobilitātes paketu grūtības, ir baumas, bet es negribu, ka šis autobusu ziņojums tiktu atlikts, jo visā citādi mēs nevarēsim mūsu elektorātam um, izskaidrot, kāpēc mēs saņemam algas, ja nestrādājam šajā sasaukumā. Centīsimies atrast labu kompromisu un strādāt kā transporta komiteja. Paldies! Lielas paldies, Zils kungs, par šo te prezentāciju. Lielas paldies, ka stādījāt priekšā savu ziņojumu. Tas bija ļoti skaidri prezentēts, arī skaidrs ir tagad, kāda ir izaicinājuma. Degrādes Paskal kungs, lūdzu. Muchas gracias, prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Un arī sveicu nākamo transporta komitejas priekšsēdētāju. Iesākumā. Iesākumā es attiecībā uz kolēģā eh, ziņojumu Eh, turklāt eh, piebildīšu, kā algu mēs nopelnam vienmēr, mums nav par to jātaisno. Ja ir kāda kritika par mobilitātes paketi, tad eh, par to kritika ir jāizsaka komisija, jo tā tika piedāvāta ļoti vēlu. Turklāt apzinās, ka jāapzinās, ka šis gads ir ļoti sarežģ, sarežģīts, ir jāapzinās, ka ir nacionālās politikas, politiskās, personiskās politikas, tas viss nāk spēlē pēdējā gada laikā un ir ļoti grūti lietas sakārtot. Šis eh, autobusu temats ir vistiešākajā veidā saistīts ar citiem jautājumiem mobilitātes paketē, tāpēc eh, tad, kad Eh, ir ļoti saprātīgs piedāvājums atlikt to uz vēlāku laiku. Un Zīles kungs vienmēr ir ļoti patīkams sadarbības biedrs. Es vēlos pateikties arī viņam par gatavību dialogam. Ir tiesa, ka šis temats ir ļoti sarežģīts. Un arī Zīles kungs kā referents mūs rūpīgi vienmēr uzklausīja un ņēma vērā mūsu uh, ieteikumus, atzinumus, un ļoti daudz no tiem ir atspoguļoti viņa ziņojumā un viņa sacītajā, un par to es viņam esmu pateicīgs. Tiek domāts par eklektisku ziņojumu, lai mēģinātu apmierināt uh, dalībvalstis gan tās, kuras vēlas pilnu liberalizāciju, gan tās, kuras vēlas saglabāt esošo transporta sistēmu. Es domāju, ka uh, Zīles kunga pūleņi ir apsveicami, taču arī atzīsim, ka šis temats ir ļoti sarežģīts un šeit ir sagaidāmi ārkārtīgi daudz grozījumi. Paturot prātā to, ka mēs vēlētos tomēr panākt konsensu. Es, lai neatkārtotu jau visu izskanējušo attiecībā uz eh, slaveno Spānijas sistēmu, ir objektīvi temati, kuriem pieskaras Zīleskungs. Viens ir kilometru sliekšņa jautājums. Mūsuprāt, eh, to varētu aizstāvēt ar Eiropas tiesībām, sākot ar kādu kilometrisku slieksni, varētu veidot jaunu uh, pakalpojumu, jaunu autobusa servisu, paturot prātā to, ka uh, līgumi dalību valstīm paredz noteiktas tiesības. Tāpat uh, zi, referents kā to saskaņo ar spēkā esošiem reglamentiem, kur ir dalība valstu kompetences. Tiek piedāvāts, eh, šeit var rasties juridiska rakstura problēma. Tāpat referents ir nobažījies, ka varētu rasties pārāk sarežģītā juridiska situācija un pat mazāk politiskā. Un parādās eh, iespēja veidot jaunu eh, komerciālu servisu, kurš konkurētu ar esošo, un tas varētu radīt jurisdikcionālus konfliktus pilnīgi eh, neizbēgami. Tāpat regulators ir ļoti sarežģīts temats referents piedāvā vairāk pilnvaru regulatoram, viņam patīk šī figūra, man tā nevisai patīk izveidot šādu regulatoru eh, transporta jomā. Tālāk kabotāža. Eh, referents piedāvā to atstāt dalībvalstu ziņā un izslēgt privāto kabotāžu no, no regulējuma aptvēruma. Šeit ir runa pār lietām, kas būtu jāpieprasa sākotnēji un neatstāto dalībvalstīm. Un visbeidzot, piebildīšu vēl vienu punktu, kas ir būtisks Spā e, Spānijai. Tā nav no Spānijas problēma, ir tiesa arī, ka Spānijas modelis apvieno e, rentabilitāti ar citām paketēm, kas nav tik e, rentablas. Šobrīd Spānija tiek ietaupīta pīti ap pieciem siltiem miljārdu, miljonu gadā, ko nevarētu panākt nevienā citā transporta jomā. Tā ir autobusu transporta īpašā spēja iekļūt vietām, kur citos veidos tas nav iespējams. Taču šeit nav runa tikai par Spānijas gadījumu. Vēlos atgādināt to, ka nac, nacionālajie parlamenti Spānijā, Īrijā, Slovenijā, Rumānijā, Čehijā un Austrijā ir eh, izteikušas iebildumu šim priekšlikumam, no balst, pamatojot tos ar subsidiaritāti. Tāpat arī ir eh, transportā strādājošie pauduši savu noraidījumu eh, priekšlikumam. Un es vēlreiz uzsveru, ka eh, referenta nostāja ir ļoti atvērta, ļoti apsveicama, taču atzīsim, ka šis temats ir visai sarežģīts, strīdīgs un mums, mums ir vajadzīgs laiks. Turklāt ir E, visciešākā saikne šeit ar mobilitātes paketi, jau kura sakarā mēs esam ļoti daudz cietuši. Un tāpēc e, varētu piekrist tam, ka šis jautājums tiktu atcelts uz vēlāk. Ne tāpēc, ka es piekrītu sociālistiem, bet tik tiešām ir jāņem šis aspekts un ciešā saikna vērtā. Paldies, un tagad dod vārdu deputātam Kurubaševam. Uh, <clears throat> thank you very much. Uh... Paldies. Paldies. Es zināju, ka 5.30 sāksies uh, diskusijas taču redzēju, ka jau tika skaidrot šī nostāja, un Zilskungs jau runāja, un te Grandes kungs arī uz to atsaucās. Runājot par priekšlikumu, kas runājot par komisijas dokumentu, un arī par mūsu ļoti augsta cienītā kolēģa Zilskunga kunga darbu. Teikšu tā, ka es mēģinu saprast komisijas loģiku un šo loģisko pieeju, jo šeit tiek no komisijas puses piedāvāts zināms ierobežojums kabatāžai piemērot, un no otras puses kravu pārvadājumiem, un no otras puses ir autobusu satiksmes eh, risinājums. Tātad kāda tad ir eh, loģika, ka dažas eh, gadījumā ir labi liberalizēt vai ir nepieciešami ierobežojumi? Mēs nevaram radīt situāciju, kad abi ir spēkā. Un, kā jau teicu, sākotnējā diskusijā Eiropas Savienībā vai nu, kā, kā tad ir, ir laba kabotāža un slikta kabotāža, man ir skaidrojums man pašai, ja jūs dominējat teiksim, transporta jomā valstīs, kas ir centrāla un austruma Eiropā, kabotāža ir ļoti slikta un to ir jāierobežo. Un ja jūs savukārt ir dominējoša a, a, situācija a, kompānijām, kas nāk no Rietuma Eiropas, tad kabotāža ir laba lieta un tā ir jāturpina. Taču mana loģiskā izpratne ir pilnīgi pretēji. Es domāju, ka ir jāliberalizē preču pārvadājumu un jābūt rīvam tirgum, un savukārt autobusu un busu pārvadājumam jābūt ierobežotam, lai būtu zinām ierobežojumi, jo tas ir ļoti sociāli, sociāli faktori ietekmēts pakalpojums. Tā tad iespēja būtu lielām kompānijām vienkārši nu, ņemt tādas, tādas uh, virziens, kas ir uh, peļņa nesoši un ir atlikums. Un atlikums ir mazas vidēji uzņēmumi, uh, kas bieži uh, bankrutē un tad prasa naudu nu, vai no pašvaldības vai no valsts. Tātad es nesaprotu šo uh, komisijas loģisko pieeju, kādēļ viens kabatāžas veids ir jāierobežo un otrs jāliberalizē. Pieminēšu vēl to, ka nedomāju, ka mums vajadzētu dažādus nacionālos modeļus pārlikt uz citām. Es nedomāju, piemēram, ka ir pareizi eksportēt vācu nacionālo modeli uz Spāniju, un es nedomāju, ka būtu pareizi eksportēt Spānijas nacionālo modeli, pārliekot to uz Vāciju. Un es nedomāju, ka tas ir komisijas uzdevums un parlamentu uzdevums strādāt kā eksportētājiem no vienas uz uh, otru valsti. Un galu galā radīt vienu modeli visās valstīs, jo, ja mums ir viens un tas pats uh, Risinājums tam var būt eh, dažāda sociālā ietekme dažādās valstīs. Nu, no manas puses mēs, protams, varam diskutēt par to, kas notiek Vācijā. Tur ir zināms monopola veids, un vai šis monopola veids ir labāks nekā vietējā transporta monopols. No otras puses, ja jums ir vietējā transporta monopols, tad jūs drīzāk ar. Uh, vietējo pašvaldību vai eh, domsadītāju diskutēt, vai arī jūs diskutējat ar eh, lielas eh, starptautiskas kompānijas vadību, kas varbūt nemaz nav īpaši šeit pieejama uz vietas. Nākamais jautājums par regulātoru. Ir vajadzīgs risinājums visai ES. Dažās valstīs mo modelis ar regulātoru labi darbojas, citās Nu, visdrīzāk tā ir transporta ministrija, kas šos jautājumus risina, un es nedomāju, ka mums atkal būtu vajadzīgs tas pats viens risinājums visā Eiropas Savienībā. It īpaši tajos gadījumos, kad kompānijām jāpierāda viņu ekonomiskā sabalansēšanās nosacītība regulātoram. Nu, piemēram, man būtu ļoti interesanti uzzināt, kā Tallinas pilsētas transports pierādīs viņu ekonomisko modeli par brīvu uh, sabiedrības pārvadājumu sektoru nākotnes uh, regulātoram, ja tas ir pilnīgi, teiksim, bezmaksas. Tad, nu, kā tad regulātors tur rīkosies, vai regulātors teiks, uh, Nu, acīm redzot, jūsu modelis nedarbojas, tātad jums tas jāmaina. Pat man arī ir no nu, tādas eh, bažas. Daudz pilsētas transporta kompānijas ir nobažējušās, ka viņām jāparāda viņu operā, eh, operatīvie veidi šādiem jauniem, eh, jaunizveidotiem regulātoriem. Un pēdējais punkts. Mēs mēģinām daudz administratīvā sloga radot radot tos kravas un auto pārvadājiem. Un ja tagad mēģina pārtraukt šo pašu praksi, tad tādas pašas administrā, efektīvās eh, slodzes apjoms tiks eh, piemērots autobusu eh, šoferiem. Būs ļoti interesanti atkal, kā būs nosūtīto darbinieku direktīvu pielietota, vai ja tā tiks pielietot tikai vienam transportu veidam un citam transportu veidam tā netiks pielietot. Tātad mans jautājums atkal ir par vienādiem noteikumiem vienādās jomās, runājot par kabatāžu un darbā nos, nosūtīto darbinieku direktīvu un nevis klausītos paskaidrojumos. Šeit ir atkal kaut kas ļoti specifisks tieši šajā transporta veidā, nevis citā transporta veidā. Atkal atgriežoties pie teiktā, es domāju, ka būs daudz grozījumu šajos gadījumos, un neesam īsti, neesmu īsti pārliecināts, ka varam atbalstīt referenta nostāju, kas liekas uh, uh, atbalsta arī komisijas nostāju. Paldies! Paldies, turpināsim. Turpināsim arī nedaudz īsāk. Mums nav pārāk daudz laika. Nākamie runātāji uzstāsies nedaudz īsāk. Rikē kungs, lūdzu jums vārds. Bref, parce que... Uh Es nemaz tik īsti nevaru izteikties, jo problēma tomēr ir samērā sarežģīta priekšsēdētāji. E, jo tomēr šeit ir ļoti daudz no subsidiaritātes un ievērojama pretestība nacionālā līmenī. Katrā ziņā es vēlos Robertam pateikties, jo viņš ir paveicis Eh, priekšdarbu pirms ziņojuma ar visiem ēnu referentiem, un turklāt viņš ļoti labi arī saprata, ka šeit ir temats visnotaļ mīnēts. Katrā ziņā es viņam varu pateikties par Eh, viņa veikumu. Turklāt arī ņemot vērā to, ko sacīja man iepriekšējie kolēģi un referenti, ir tas, ka modeļi ir ļoti atšķirīgi, gan geogrāfiski, gan vēsturiski vienkārši. Tad, kad mazās valstis es eh, norādu šeit eh, platības ziņā ir ar uh, citām interesēm, un valstīm ar eh, vāju dzelzceļa infrastruktūru nav vien un tie paši kritēriji attiecībā uz uh, autopārvadiem pasažieriem. Ja ir valsts ar vāju dzelzceļa tīklu, tad ir daudz uh, pasažieru autopārvadājumus. Savukārt valstīs ar biezu uh, dzelzceļa infrastruktūru stāvoklis ir atšķirīgs. Nākošais temats. Šeit ir sliekšņa problēma. Vairākas lietas man šķiet sarežģītas. Piemēram, 100 km slieksnis. 100 km Beļģijā Beļģi ir daudz, Spānijā tas nav viens un tas pats. Un šeit ir grūti paredzēt tādu slieksni, kas, eh, kur viendabīgi varētu at, piemērot Eiropas līmenī. Nākošais punkts šajā slieksnī, manuprāt, sarežģīts. Visi piekrītam, ka nevar ķerties klāt pie pilsētas transporta, e, jo pilsētas transporta tīkls ir ar citu raksturu, bet starp pilsētas un starptautiskajiem reģionālajiem e, pārvadājumiem ir starp pilsētu pārvadājumi. Turklāt ir arī pilsētu pārvadājumos ir ļoti grūtīs um, nosakāmi limiti, jo nereti ar pilsētas pārvadājumiem nodarbojas starppilsētu pārvadātāji notrādi. Tāpēc ir kaut kādas robežas ar gala punktiem, ar uh, citām lietām un ir ļoti grūti noteikt būtu trešās personas, kas izmanto termināļus, kas uh, uh, Tālāk par kabotāžu. Piezīme bija ļoti interesanta. Iepriekšējie kolēģi runāja par kabotāžu, taču man būtu vienkārši jautājums vai komentārs. E, nav kabotāža kravai, un pasažieriem ir labā un sliktā kabotāža. E, kabotāžu pasažieriem vai kravai ir tikai starptautiskā transporta op optimizēšana. Sliktā kabotāža ir kabotāža, kura kļūst par aktivitāti pati par sevi, per se, kā mēs sakam latīņu valodā. Un To mēs eh, esam atraduši kravas eh, pārvadājumos un nevēlamies, lai tā iespiestos pasažieru pārvadājumus. Šeit nav eh, du, dubultu standārtu. Šeit ir kabotāža, kur ir paredzēta, lai mazinātu atgriešanos tukšā un pēc tam tā kļūst par aktivitāti pat par sevi un līdz ar to tā kļūst par sliktu kabotāžu lai gan pasažieru pārvadājumi nav gluži viens un tas pats pārvadāt konservu kārbas nav viens un tas pats, kā pārvadāt pasažierus. Um, un ir jāparedz arī dažādi drošības eh, un pakalpojumu turpināšanas eh, pasākumi. Eh, ļoti žēl priekšsēdētāji, ka mūsu rīcībā ir tik maz laika, jo es redzu, ka varētu būt vilinājums šo dosjē mēģināt eh, dažādu aspektu dēļ neizlaist cauri, un eh, apsvērumi varētu būt visdažādākie. Uh, labi un slikti, mēģināt izvairīties no debatēm, un arī eh, pa, eh, beigās tas iznāk, iznāk no tā, ka šie visu laiku atlikšanas pasākumi noved pie tā, ka viss dosie vienkārši netiek pabeigts. Eh, Rikai kungs, paldies, nākošais runātājs Krāmērkungs. Nu, paldies, priekšsēdētājs kungs, un paldies Robertam par pirmo projektu, un, protams, ka tas ir sarežģīts jautājums. Nu, man liekas, ka komisija, tad, kad izteica priekšlikumu, nu vai nu pa vēlu nākusi, vai attīstību Eiropā nav īsti ievērojusi. Nu, izskatās tā, ka vācu modelis būtu uh, paraugs. Un daudzus gadus varēja teikt, jā, tas ir modelis, daudzi ir uh, tam sekojuši, tās tiksmes. Uh, tirgus tika atvērt, atvērts, bija vairāk piedāvātāji, tas, tā bija atraktīva sistēma. Taču es domāju, ka nu šeit tas nav, tā nav negodīga konkurence. Autobus, tāl, satiksmes autobus nemaksā pieda, nodevas un dzelzceļš vienalga maksā. Un, ja par to nerunā, tad es nemaz to nevaru saprast, nu, kas tas, kā tas ir saistīts ar godīgu konkurenci. Otrs jautājums. Tad, kad tika šis priekšlikums izteikts, Tad, kad tika iesniegts, tad vācu uh, sistēma tik tālu mainījās, ka mums ir monopols, uh, monopols spēlētājs, un es nezināju, ka Eiropas uh, komisija ir mainījusi attieksmi pret monopoli. Man liekas, ka jūs esat pa godīgu konkurenci, Vācijā tam vispār nav saistīts ar konkurenci. Flixbus ir uzpircis konkurentus, un uh, Mums ir monopola situācija, mums ir monopolists, un tas nevar būt paraugs visai Eiropai. Un uh, citādi mēs arī ļoti plaši esam diskutējuši, nu, piemēram, arī ar Spāniju, kur Spānijas tirgus tiešām ir ļoti labi uh, funkcionējošs tirgus, nav monopola, daudzi iesaistītie, uh, eh, 230 uzņēmumu, nu kādēļ Spānija neņēma kā piemēru, uh, organizējot Eiropas uh, tālsatiksmi autobusu jomā. Tātad šī atbilda mums vajadzētu to no komisijas saņemt. Roberts Zīle tagad mēģina pareizajā virzienā visu vērst. Viņš saka, ka nedrīkst apdraudēt uh, uh, šo satiksmes sektoru un gribu teikt, ka arī šeit dzelzceļa uzņēmumu maksā nodevs. Un ja es runāju ar uh, autobusu pārvadātājiem, tad viņi saka, jā, bet citi arī nemaksā. Uh, Bet, nu, ir ļoti liela atšķirība. Un Roberts Zīle saka, jā, valsts piedāvātais pakalpojums vai sabiedriskais pakalpojums to nedrīkst apdraudēt un ir jābūt godīgai konkurencei. Mana vācu pieredze ir tāda, ka mēs vēl esam ļoti tālu no tā. Un šeit mēs a, esam vienoti, mēs nevēlamies monopolistu vai valsts vai privāto. Tādēļ jābūt uzmanīgiem. Tagad par termināliem. Situācija ir sarežģīta. Protams, ka mēs varam teikt, nu, ja ar valsts naudu kaut kur ir izbūvēts uh, termināls, tad to nevar dot tikai vienam, kas uh, tur vēlas, uh, lai viņa autobusā apstātos. Bet, ja kāds privāts auto uh, būs uzņēmums, ir uzbūvējis terminālu, tad viņam likt par pienākumu uzņemt citu uh, piedāvātāju autobusu nu, tad tas situācija arī nav veiksmīga. Man liekas, ka šeit nav viss vēl pārdomāts. Un jārada ir juridiskā drošība. Un, protams, ka nevar būt situācija tāda, ka izlasa tikai labākos uh, elementus. Un arī dzelzceļa jomā jānovērš tāda situācija. Nu, piemēram, Brandenburgā bija tā, ka visa, visa teritorija tika sadalīta reģionos. Notika iepirkums un uh, tika teikts, ka viens piedāvātājs var tikai divus uh, reģionus pārņemt, bet bija labi un mazāk labi. Un šeit jāsaka, ka mobilitāte ir pamatiesības, un ja kāds no vienas puses labi pelna vietā, kur daudz cilvēku dzīvo un pēļņa ir lielāka, un citā nē. Nu, ziniet, Krāmer kungs saka, es pirmie divi runātāji ilgi runāju, es arī gribu ilgi uzstāties. Jā, pārējie pēc tam īsāk uzstātās, bet nu labi, pēdējais teikums. Nevar būt uh, situācija tikai šajā virzienā, ir vajadzīga godīga konkurence. Paldies! Paldies Krāmer kungam! Tagad uh, Viekundze. Mento Lopes kungs uh, ir Portugālē un nevar ierasties. Uh, Tādēļ viņš lūdza man teikt paldies uh, referentam un kā ēnu rekomendāciju referents goja grupai teikt sekojošo. Tātad viņa nostāja ir tāda, ka uh, transporta sektora liberalizācija nozīmē, ka multinacionālajie uzņēmumi vienkāršāk uh, varēs nacionālajos tirgos iespēsties un uh, veidojas uh, instruments, ko līdz šim ir uh, izmantojušas tikai dalību valstis. Tiek uzspiesti noteikumi, kā uh, izmantot nacionālos tirgus sektors pasažieru pārvadāšanai tiek runāts par to, ka tiek samazināti, samazināts izmaksas, ar kurām iesaistās jaunas spēlētāji, bet tas vienkāršo kabotāžas funkcijas, par tām jau tika runāts. Līdz ar to citu dalību valstu autobusi varētu tikt izmantoti citās valstīs Tas varētu radīt negatīvu, spēcīgu spiedienu uz uh, darba tiesībām un uh, samaks, darba samaksas valstīs, kurās tā ir augstāka. Nākamais jautājums - termināļi. Uh, tiek uh, atvērta īpaša uh, infrastruktūra un tiek dotas koncesijas tiesības, vien, tiek mainīt šīs koncesijas tiesības. Termināļi bieži ir izbūvēti no izmantojot valsts vai pašvaldību līdzekļus, līdz ar to privātie varēs tos izmantot, tas nākt par labu lielām transporta grupām, nedodot uh, sabiedriskajam sektoram atgūt investīcijas. Nākamais jautājums - konsultācija process Šeit var skaidri redzēt diskrimināciju, neievērojot sabiedrības viedokļu un arotbiedrību viedokļus. Tieši šādā veidā to Piments kungs iesniegs grozījums, viņš ir ēnu referents. Tā tad ir jāsaglabā uh, piedāvājums iedzīvotājiem par labi, jāaizstāv strādājošo tiesības. Uh, novēršot jebkuru negatīvas situācijas ietekmi sektorā. Paldies! Demants kundze pēdējā runātāja. Ajels Senders kundze arī vēl. Tātad Andersons kundze. Nu, pavisam īsi daudz, kas jau tika teikts. Es uh, piekrītu De Grandes uh, kungam un Korbaševa kungam. Neatkārtošu visu bet eh, jāuzdod jautājums par visu priekšlikumu. Un jāsaka, ka būs eh, vairāk pasākumu septembrī vēl. Piemēram, pagājuši mēnesi bija vakariņas, kurās tikās dažādi operātori, arotbiedrību pārstāvji, vietējo pašvaldību pārstāvji un arī maz labu vārdu tika teikts par priekšlikumu kopumā. Uh, DigiMove uh, pārstāvis to prezentēja, mēs ļoti uzmanīgi uzklausījām, un jāsaka, papildus uh, saturiskajiem punktiem jāsaka, ka ir arī uh, jautājumi par metodoloģiju. Nu, īpaši runājot par startautisko uh, pakalpojumu apjomu, un priekšlikumā tiek teikts, ka nacionālo tirgu stimulēšana a, radīs arī starptautisko uh, uh, iesaišu stimulēšanu, bet man liekas, ka gluži otrādi. Nākamais jautājums - konsultācijas un ietekmes uh, uh, konsultācija. Tika aptaujot tikai daļa no iesaistītiem, nevis visi. Regulators. Nākamais jautājums mēs ļoti uzmanīgi raudzīsimies uz to un modeļa izmaiņas, vai tas ir pietiekami izvērtēts, nu, piemēram, kāda autobusu veida izmantošana un cik tā tas ir labāks par automobiļiem un Krāmer kunga teiktais par izmaksām un piemaksām arī ļoti nozīmīgi. Ir daudz tādu jautājumu, tāpat arī pieeja termināļiem, it īpaši pilsētās Un es zinu, ka Zīles kungs tiešām mēģināja eh, šajos punktos par pieeju termināļiem. Šeit mēs redzam arī, kādas problēmas ir uh, saistīts ar uh, zemes izmantošanu, zemes izmantošanu pilsētās, kuras nav pārāk daudz. Līdz ar to man liekas, ka situācija samērā sarežģīta visā šajā jautājumā. Paldies, Andersons kundze. Un tagad uh, nākamā runātāja uh, Maldis kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi skaidroju savu nostāju. Pirmkārt, vēlos pateikties referentam un referentiem par visiem skaidrojumiem viņa attiecīgajās nostājās. Manuprāt, tirgus liberalizācija nav tiešā veidā saistāma ar klimatsekām. Eiropas uh, nozarēm ir jākļūst konkurētspējīgām, bet ir jāņem vērā arī alternatīvas transporta ziņā, jo attiecībā uz tīrajiem transporta līdzekļiem varbūt vajadzētu investēt vairāk, vairāk dzelzceļa transportā, velo iespējams eh, citos transporta veidos. Katrā ziņā um, autobusa, autobuss nav šis ekskluzīvais transporta veids. Tālāk par kabotāžu runājot, vajadzētu e, panākt harmonizāciju gan attiecībā uz kravu, gan pasažieru pārvadājumiem. Ir jāpanāk to traktējums vienādā veidā, nedrīkst pieļaut mežonīgo kabotāžu un Visbeidzot, nelielas pārdomas par tirgu satvērtību. Manuprāt, ir jāpasargā valsts pakalpojumu līgumi un, visbeidzot, pats pēdējais vārds par drošību. Preču un pasažieru pārvadājumi ir atšķirīgas lietas, bet Kravu pārvadājumu gadījumā, ja kravas auto pārvedas 30 tonnas, pastāv risks, un jau pats brauciens pa autoceļu ir risks pats par sevi ir jādomā par cilvēku, par personu aizsardzību, bet arī pers eh, pasažieru pārvadāšana var radīt riskus, ir jādomā pār drošiem transporta veidiem. Nākošais runātājs Ines Elsender. Paldies, priekšsēdētāji, es pilnībā piekrītu kolēģim Degrandes, kolēģim Kolombačefam un arī vārdiem, kas izskanēja Spānijas modēsardzībai. Vēlos pateikties eh, arī visas komitejas darbam un tam, kā tiek mēģināts rast, mēģināt aizsargāt pozitīvā veidā. Eh, redzēsim, piemēram, Trumpa paredzētās aizsardzības, viņš ierodās, tās ir negatīvas taču mūsu gadījumā ir jādomā par dažādām koncesijām, kur Spānijas um, gadījumā, piemēram, nav nekādu problēmu, bet ir jāpanāk, lai uh, E, sistēma darbotos. Ir jāņem vērā, ka ir ļoti sarežģīta geogrāfija ar lielām pilsētām, maziem ciemiem, un ir jāpanāk, lai pakalpojums nonāk gan līdz tiem, kas ir pirmajās rindās, gan tiem, kas dzīvojas pavisam kaut kur. Dz, ļoti grūti sasniedzamās vietās. Ir nepieciešami kvalitatīvi autobusi, lai tiktu atjaunoti un nodrošinātu vislabāko drošību un kvalitāti pasažieriem. Turklāt arī pēc e, krīzes, kas ir pagājusi, ko esam pārdzīvojuši, ir būti skipanākt ekonomisku līdzsvaru un finansējumu tā, lai valsts administrācijas Spānijā tām ir pienākumi mm, valsts publiskā deficīta dēļ, tomēr tām ir izdevies paturēt līdzsvaru. Es tāpēc domāju, ka tāds modelis, kurš e, saglabā visus šos pozitīvos elementus, ir būtisks un mums ir uh, sasaukuma laikā jāpanāk pozitīvs risinājums, lai mēs varētu sagatavot kaut ko, kas darbojas, kurā būtu visi šie labumi. Un turklāt ir ārpus Spānijas uzņēmumi, kuri strādā labi. Un, manuprāt, ir jādara viss iespējams parlamentam un sadarbībā ar komisiju, lai nepadarītu sliktēku sistēmu, kura darbojas valstī, kas ir tik sarežģīta un komplicēta šādam pakalpojumu veidam kā Spānija. Uh, Es domāju, ka tas ir jāatzīst, pakalpojumu līmenis ir cēlies, lietotāji ir apmierināti un šādu līmeni vismaz ir jāsaglabā. Paldies deputātajai Laisenderei un tagad es dodu vārdu Eiropas komisijai. Un tas būs Rasmusen kungs izteikt. Bet izsakieties ļoti īsi. Jā, ļoti īsi priekšsādātājs kundze, paldies. Paldies par visiem komentāriem, jo īpaši liels paldies Zīles kungam par viņa ziņojumu kas, mūsuprāt, eh, visā vismā atbalsta komisijas priekšlikumu. Atgādināsim īsi, kāds ir komisijas priekšlikuma mērķis, ploti paskatīties, kā tie, kāds ir sadalījums tās attīstības autobusu tirgū un eh, ka aizvien vairāk cilvēki izmanto personīgās automašīnas, un mēs vēlamies, lai tas uh, nenotiktu. Un mēs uzskatām, ka uh, autobusu pakalpojumu uzlabošana attīstīs šo sektoru un piedāvās mobilitātes iespējas cilvēkiem, kas varbūt nevarētu citādi atļauties ceļot. Kā nesens Francijas pētījums to arī parāda, ka tie ir tie pasažieri, uz kuriem mēs fokusējamies. Zilskunga grozījumus pašā vērtējam pozitīvi, tie atbilst komisijas priekšlikuma mērķiem, un mēs arī uzskatām, ka tie uzlabo komisijas tekstu vairākos aspektos. Sabiedrisko pakalpojumu līguma aizsardzība tiešām ir svarīga, daudz to šodien minēja. Un uh, Tas ļauj dalībvalstīm atteikt eh, komerc pakalpojumus, ja tas apdraud ekonomisko līdzsvaru sabiedriskajos pakalpojumu līgumos. Un Zilskungs pats to skaidroja. Un viņš piedāvā grozījumu, kas ļautu dalībvalstīm iet tālāk. Gadījumā, ja ekonomiskais līdzsvars eh, šiem sabiedrisko pakalpojumu līgumiem varētu tikt apdraudēts ārkārtas ap, apstākļu dēļ. Un referents arī piedāvā, ka uh, iestādēm būtu jābūt iespējai atteikt autorizāciju, lai aizsargātu sabiedriskos pakalpojumus, kas ir uh, izsniegts ekskluzīvo tiesību kontekstā. Un referents arī uh, iesaka ieviest pasākums, kas ļauj uh, dalībvalstīm pieprasīt, uh, lai pārvadētāji atbilst uh, prasībai apmesties dalībvalstī. Un eh, nedrīkstētu pieļaut, ka eh, šeit tiek ietekmēta negatīvi vietējie tirgi. Mēs saprotam, ka ir jāstrādā tālāk pie termināļu definīcijas, eh, ieviešot uh, prasību, ka um, ir jā, saņem īpaši atļauju, lai varētu termināls darboties, un tas varētu novest pie tā, ka ir diskriminācija un termināļi nevarētu turpināt darboties. Liels paldies! Saucies no zāles, nav dzirdams, jā. Krāmer kungs, jūs atcerēsieties, ka par eiro viņietas priekšlikumu mēs tiešām piedāvījām iekļaut arī autobusus, Eiroviņietas priekšlikuma aptvērumā neietilpst autobusi. Tos tagad tiek piedāvāts iekļaut, eh, lai eh, radītu šo te godīgo spēles eh, laukumu, jau vienoto spēles noteikums, ko jūs prasījāt. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies! Nē, nē, tas nav tagad. Liels paldies! Tagad vārds eh, Robertam Zīlēm, lai noslēgtu debatas. Lūdzu. Jā, paldies, kolēģi, par ļoti godīgajiem komentāriem, lai apkopotu dažus jautājumus un varbūt tos precizētu. Kā jau es piedāvāju, ne tikai 100 km attālums, bet četri citi kritēriji grozījumos tiek piedāvāti, eh, kā um, iemesli, lai dalībvalsts neatvērtu tirgu, e, šis te antimonopola aspekts. Un tas nav pilsēta transports. Tas nozīmē, ka Tallinas mērs var darīt, e, ko viņš grib, vienalga, e, ko viņš grib mūsu kaimiņu valstī. Es nezinu, vai tas ir gudri, bet nu vienalga. Tātad par dzelzceļu šīs uh, teritorijas, kur cilvēki daudz nedzīvo, tās nav uh, savienots, un arī 100 km ar uh, uh, riteni jūs nebrauksiet dienā. Jā, varbūt, ka es izdzīvošu, bet lielākā daļa cilvēku uh, neizdzīvos. Un tāpēc, kolēģi, uh, savos argumentos esiet lūdzu nopietni šajos jautājumos un vispārīgi runājot. Es tiešām esmu par vienoto tirgu. Es domāju, ka nākotnē mēs no mūsu likumdošanas kā terminu izslēgsim kabotāžu. Tas taču ir uh, vājprāts, ja ir vienotais tirgus, kāda tur kabotāža, um, ekonomiski runājot. Bet tā ir ļoti tāla nākotne, es to saprotu. Tāpēc mans priekšlikums uh, ir ar šiem autobusiem iet soli pa solim. Ļoti lēni, bet te pašā laikā ļaut sākt radīt konkurenci, jo es ticu konkurencei. Un pat ja mēs dažkārt uh, runājam par to ciešāku Eiropu, vairāk kopā un tā tālāk. Eiropa ir mūsu vienotais tirgus ar brīvu konkurenci. Tā nav eh, tāda aizvien ciešāka Eiropa. Arī politiski mums ir jābūt konsekventiem mūsu uh, uh, terminoloģijā, bet, nu, katrā ziņā es turpināšu labi sadarboties un lūdzu, kolēģi, iesniedziet savus grozījumus un es darīšu uh, visu, kas ir manos spēkos, lai rastu pēc iespējas labāku kompromisu. Paldies! Un grozījums var iesniegt līdz 6. septembrim 12. Eh, un pirms jūs dodaties prom, mana līdzpriekšsēdētāja gribēja jums kaut ko pateikt. Dāmas un kungi, deputāti un asistenti, eh, sekretariāti un uh, tulku uh, darbinieki, es vēlu jums uh, visu to labāko. Um, brīvdienās, un Beļģijā un Francijā daudz veiksmes uh, spēlē. Visi Eiropieši šovakar uzvarēs. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi! Ieņemšana trešajā stāvā. Es uh, novēlu jums tiešām jauks brīvdienas, atgriezieties, atpūtušies, iesauļojušies. Uh, Paskākungs. Sī, prezidentā, partijas priekšsēdētāji es vēlējos arī pa, uzteikt mūsu līdzpriekšsēdētāju, kas ir mazliet lielais dvēseles. Man ir jautājums. Izskanēja formāls priekšlikums no sociālistiem par iespēju eh, mainīt termiņus un atlikt uz vēlāku laiku šo tekstu. Referents nepiekrīt, es to varu saprast un nepieņemt, bet vai E, tomēr vajadzētu e, dzirdēt priekšsēdētājas viedokli šajā sakarā. Degrandes kungs, uzreiz jums saku, sākot ar šo brīdi, es vairs nedomāju, jo man sākas atvaļinājums, un es domāju, ka šis punkts tiks skatīts nākošajās koordinatoru sanāksmē, jo tie ir koordinatori, kuriem būs jāizsaka šajā sakarā. Lūk. Es teicu, ka es pārstāju domāt, es vēl nepārstāju, es vēl būšu Eiropas parlamentā eh, nākošajā nedēļā, pateicoties mobilitātes paketei. Un, protams, arī tulki tiek aicināti uz vīna glāzes trešajā stāvā. Un novēlu visiem jaukas brīvdienas, tos, ar kuriem vairs netikšos konsultanti, asistenti, novēlu visiem labas atvaļinājumus. Iz, uh, lai jums ir jauks pastaigas, it īpaši brauciena ar velosipēdu, saulu un jūra. Uz drīz tikšanos!